Uh, well, uh, welcome to Commissioner Bieņkovska, but we... Mēs sveicam mūsu vidū komisāru Bieņkovsku, bet uh, pāris ļoti īsu piezīmi. Bieņkovskas kundze teica, ka viņi iespējams <clears throat> ir palikusi ārpus šīs telpas un iespējams, ka pīpo. GNSS aģentūra Prāgā 3. un 4. novembrī. Tātad atskaita par šo braucienu. Trīs itre deputāti bija GNSS aģentūrā 3. un 4. novembrī. Tā ir aģentūra, kur cits starpā ir atbildīga arī par Galileo projektu. Galileo sistēmas drošība, tirgus atbalsta attīstība un, protams, parlamenta atbalsts Galileo projektam ir ārkārtīgi svarīgs, lai šis projekts veiksmīgi noritētu. Un tagad vēlētos dot vārdu eh, delegāciju vadītājiem. Pirmais Rībiga kungs lūdzu. Uh, starts. The... Lūdzu, sākiet. Poli. Vārds jums. Uh, sorry, President, can you... Uh, es atvainojos priekšsādātāji, vai jūs varētu man vēlreiz pateikt uh, tēmatu? ITRE brauciens uz GNSS aģentūru. Jā, es atvainojos. Gribētu uzsvērt, ka, protams, šis brauciens bija pirmais, kuru Eiropas parlaments uh, organizēja, un globālā navigācijas satelīta sistēma spēlēs uh, uh, nozīmīgu lomu Eiropas nākotnes infrastruktūrā. Programma Kopernikus uh, arī ar to ir cieši saistīta. Uh, Un satelīti nākotnē, protams, eh, eh, piedāvās daudzas jaunas iespējas Eiropas ekonomikai. Viena no interesantākajām de detaļām, kas man ļoti svarīga šķita, bija šī te eh, precīzā laika mērīšana, kuru var īstenot globālā mērogā ar satelītu starpniecību. Un tā ir ļoti precīza. To mēs varēsim izmantot, lai varētu sinhronizēt tīklus, jo īpaši attiecībā uz viedajiem tīkliem gan elektrības jomā, gan arī jāmin jaunā 5G sistēma, proti telekomunāciju jomā šos viedos tīklus varēs sinhronizēt. Un digitālais vienotais tirgus būs tīri vai balstīts uz šo tehnoloģiju. Protams, šī sistēma globālajā satelīta sistēmā, šī sistēma spēlē arī svarīgu lomu navigācijā. Šeit var aprēķināt pilnīgi jaunus algoritmus, un mēs redzam, ka šobrīd notiek pāreja no realitātes uz virtuālo telpu, un tur rodas jaunas iespējas. Un tāpēc arī GNS ir liela interese uh, dibināt startup un spin-off uzņēmumus, un šeit ir uh, konkrēta grupa, atsevišķa grupa, kas ir uz to specializējusies, uh, ne tikai īstenot šos bāzes pakalpojumus, bet um, radīt arī jaunus uzņēmumus un vērtības radīšanas ķēdē, kopā ar zemes stacijām lietot satelītus, lai šeit varētu veidot jaunu kalibrāciju. Un mēs redzējām, ka, piemēram, mežos eh, var izmērīt eh, koku augšanu, mežu augšanu. Šeit var apkopot dažādus sensorus un tādējādi rodas jauns iespējas eh, šajā tirgus daļā. Biju arī budžeta komitejas samierināšanās sanāksmē kad tika samazināts finansējums abām šīm jomām, komisija apgalvoja, ka šie maksājumi 2016. gadā nesot nepieciešami, bet ka saistības tikšot saglabāts iepriekšējā apmērā, lai tad 2018. gadā, tad, kad ir jāsniedz šie līdzekļi, lai tad tas varētu tikt izdarīts. Iespējams, ka 2016. gadā būs eh, budžeta grozījumi šīm sistēmām. Eh, komisija ir ļoti eh, pārliecināta, ka raugoties no budžeta viedokļa šo projektu varēs pilnībā attīstīt, bet direktors aģentūrā mums jau sola teica, ka Viņam jau tagad trūkst personāls, un šis 1% samazinājuma mērķis panāk tieši pretējo, proti tiek samazināts štata vietu skaits, un eh, tāpēc mēs iestājāmies par to, lai šajā aģentūrā eh, tiktu paredzēta štata vietu palielināšana. Un tad, kad šis projekts nākamgad sāksies, eh, īstenosies, tad uh, līdz 2020. gadam ir jāparedz uh, pilnībā uh, to turpināt, un uh, šeit ir jādomā par to, vai nevarētu izmantot sinerģijas efekts ar citām aģentūrām. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Es um, tagad vēlētos dot vārdu abiem pārējiem kolēģiem, kuri bija Prāgā, un tas ir Zanoto un Tošenovska kungs, lūdzu. Tātad, Zanonato kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tad eh, arī es vēlētos eh, piebilst burtiski pāris teikums pie Rībīga kunga teikto. Šobrīd situācija ir tāda, ka pasaulē darbojas divas satelīta navigācijas sistēmas. Viena ir plašāk pazīstama GPS, to izmantojam arī Eiropā, un otra ir Krievijas sistēma, kur ir radusies aizsardzības mērķa dēļ, bet kur šobrīd tiek izmantot civiliem mērķiem. Arī mēs to varētu izmantot, bet izmantojam GPS. Ir trīs satelīta navigācijas sistēmas, kuras šobrīd tiek veidotas viena Ķīnā, viena Indijā, un arī mūsu paša sistēma, kuru sauc Galileo. Uh, un eh, tās pabeigšanas datums ir paredzēts 19. gadā, tātad Galileo ir paredzēts pabeigt 19. gadā, un šī sistēma citu funkciju klāstā varēs arī eh, tā kā savākt datus par cilvēkiem, kur atrodas uz planētas Zemes eh, šobrīd nec GPS, nec Krievi darbojušā sistēma to nevar, bet Galileo varēs. Mēs runājam par 30 satelītiem, kuri ir jāiesūta orbītā. Sešiem jābūt iesūtītiem jau līdz šā gada beigām, un visa sistēma būs operēt spējīga, darboties spējīga 19. gadā. Prāgā mums bija ļoti, ļoti interesants vizītes. Mēs redzējām, cik tālu sistēma šobrīd ir attīstīta, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai arī Eiropai pašai būtu sava sistēma, jo tā būs daudz attīstītāka kā citas, pie tam tādējādi mēs varētu dot arī savu ārtavu kopīgā globālā projektā. Vēl bez tam Koperniks projekts. Un uh, Šī sistēma savukārt ļaus ļoti niansēti izpētīt vides izmaiņas. Tie ir, satelīti, tie ir satelīti, kuri atrodas tā kā konstantā orbītā, un nākamā ir EGNOS sistēma, kura būs ļoti noderīga mazākām lidostām. Piemēram, ja ir slikti laika apstākļi un redzamība ir ļoti, ļoti vāja, tad ar šo EGNOS sistēmu varēs ļoti labi vadīt lidmašīnas un pilotiem būs vieglāk nosēsties un vispār navigēt. Tā tad ļoti interesanta vizīte Prāgā, mēs tikām labi uzņemti, ļoti daudz uzzinājām, bet eh, noslēgumā vēlētos, vēlētos, pie, vēlētos piebilst vēl ko. Patreizējā ekonomiskajā sistēmā ir svarīgi, lai Galileo turpinātu attīsties, attīstīties, un uh, Šobrīd daudzi no pētniekiem tā kā negrib vairs strādāt šajā sistēmā, jo nav no skaidrs, kas notiks, kas notiks nākamgad, kas notiks pēc tam. Varbūt, ka mēs no parlamenta puses varētu izveidot tādu vai citādu mehānismu vai instrumentu kopumu, kas ļautu pētniekiem strādāt. Pie tam šā projekta uh, Eh, direktors, uzraudzības eh, pārstāvis ir gatavs ierasties mūsu komitejas sēdē un pastāstīt par projektu. Un es domāju, ka tā būtu ļoti, ļoti laba ideja uzaicināt direktoru, direktoru mūsu sēdē. Prieksēdētājs, paldies par šo priekšlikumu, Tošanovska kungs. Paldies! Paldies! Es burtiski ļoti īsi vēl vēlētos piebilst, bet daudz jau piebilstam nav. Šī vizīte bija ļoti piesātināta, garas dienas, tikāmies ar ļoti, ļoti daudziem pārstāvjiem, milzīgs informācijas apjoms ļoti īsā laikā. Tagad par prašu, proj pašu projektu. Tas ir viens no lielākajiem Eiropā jau kad īstenotākajiem, īstenotajiem projektiem, pilnīgi noteikti lielākais, kuram ītra pievērš savu uzmanību. Aģentūra šobrīd slēdz līgumus ar dažādām iesaistītajām pusēm, un viens no līgumiem bija viena miljārda eiro apmērā. Tātad eh, tie ir milzīgi projekti, un ir skaidrs, ka sistēma ik pēc diviem gadiem dubultosies savās izmaksās. Tātad tas ir apjomīgs projekts. Mēs lielu uzmanību pievērsām arī drošības sistēmai, kas eh, jau labi darbojās un ir tāda ļoti stabila. Un eh, tas patreizējā neskaidrajā drošības kontekstā ir ārkārtīgi svarīgi. Arī Kopernikus sistēmu vajadzētu uzraudzīt šim GSA tieši tādā pat eh, tik eh, pat lielā mērā kā drošības sistēmu. Jā, viena ļoti nopietna problēma ir tā, ka aģentūras eh, strādājošie, tātad personāls nav pieteikams ir negatīva tendence un visās aģentūrās ir pieprasīts īstenot taupības pasākums, bet eh, es uzskatu, ka tādai aģentūrai, kas dara tik būtisku darbu, nevajadzētu to piemērot. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies kolēģiem par jūsu idejām! Paldies arī par šo īso atskaiti! Es uzskatu, ka Eiropas parlamentā ir jārunā par aģentūras nākotni, un, protams, jūs izteiktās piezīmes ņemsim vērā. Tas ir ļoti nopietns sakāmais arī uz Eiropas komisijas pusi, jo tā ir Eiropas komisija, kura pārauga visu projektu. Globālās satelīta navigācijas aģentūras eh, izveida Prāgā un vizīte uz to ir pabeigta, bet tagad pārējām uz devīto <clears throat> punktu, un tas ir ITRA komitejas delegācijas atskaita braucienu uz internetu pārvaldības fórumu 10. sanāksmi Žona Pesoa Brazīlijā 10.13. novembrī. Četri deputāti varēja piedalīties, bet šo, tas bija pagājuši gadu, bet šogad eh, deputātu skaits bija deviņi. Un uh, mēs nosūtām parlamenta delegāciju uz katru ikgadējo konferenci, un mūsu komiteja ITRE ir vadošā komiteja. Lead, lead, lead committee, okay. Lead committee. So it... Tā ir vadošā komiteja, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs uzņemtos atbildību. Tātad no piecām komitejām deviņi deputāti un ITRA komiteja ir vissvarīgākā. Eiropas parlamenta delegācijas eh, vadītājs bija no mūsu komitejas, un tas ir Zoriņo kungs. Jums Zuriņo kungs ir trīs minūtes, lai iepazīstinātu mūs ar 10. 13. novembrī notikušo. Muito obrigado, Sr. Presidente. O mais difícil é sintetizar em três minutos. Com... Jā, tā tad, kā jau jūs teicāt, Eiropas parlamenta delegācija, man bija tas gods eh, to vadīt Tā tad tā ir visu laiku lielākā Eiropas parlamenta delegācija, kāda ir piedalījusies šajā fórumā. Bija ITRE un arī citas komitejas pārstāvētas, un mūsu mandāts, kur bija pilnvarojis parlaments, bija sagatavot rezolūciju, rezolūciju par parlamenta tā kā eh, skatu uz šo <clears throat> eh, jomu. Tikāmies arī ar Ansipu kungu komisāru, kurš vadīja komisijas eh, delegāciju. Mums bija trīs mērķi. Vispirms paplašināt internetu pārvaldības fórumu mandātu. Tas nozīmē, ka visām iesaistītajām pusēm ir jāstiprina modeļa darbība un jāveicina caurskatāmība. Un eh, fórumā mēs eh, nevēlējāmies radīt iespaidu, ka šis eh, daudz partneru skatījums būtu jāsaglabā. Mēs vēlējāmies izteikt mūsu atbalstu interneta sadarbībai, Un uh, vienmēr esam iestājušies, un to arī turpināsim, par to, ka internetam ir jābūt par brīvu. Kolēģi runāja par um, divpusējiem un daudzpusējiem noliegumiem. Mēs eh, bieži vien parlamentā jau runājam par tēmām, kas tika izskatīts arī fórumā, cits starpā digitālā darba kārtība. Uh, Ir tādi jautājumi, kuri ir aktuālāki, pie, piemēram, pēc Parīzē notikušajiem teroraktiem, drošības jautājums un internetā notiekošā radikalizācija ir ļoti aktuāls tēmas. Tātad tīkla neutralitāte, cilvēktiesības, kritisko infrastruktūru aizsardzība, drošības pasākumi jaunu prakšu ieviešanu, piemēram, tā saucamais nulles reitings, ko e, varētu piemērot plašāk. Kā jau teicu, parlamenta un komisijas nostāja atspoguļojas e, internet pārvaldības fóruma secinājumos. Tāpēc noslēgumā vēlētos pateikt, ka Eiropas Savienības nostāja un īpaši parlamenta vārds bija ļoti būtisks. Ceram, ka arī turpmākajos e, fórumos mūsu balss izskanēs tikpat spēcīgi un ka mēs e, arī turpmāk varēsim iestāties par tādu vispasaules skatījumu. Kā jau teicu, Itra bija vadošā komiteja. Un e, visbeidzot, vēlētos pateikties sekretariāta darbiniekiem, kuri padarīja šo braucienu iespējamu, un vēlētos pateikties arī citu komiteju deputātiem. Kopīgi mēs izveidojām ļoti labu, draudzīgu delegāciju, kas izpildīja mandātu. Lielas paldies, kolēģi, par jūsu ziņojumu. Un četri kolēģi bija no ITRA komitejas un pieci kolēģi no citām komitejām kultu, jūri, lībe. Tātad mēs uh, šeit bijām tiešām vadošā komiteja. Paldies, ka bijāt klāt šajā braucienā. Paldies jums visiem deviņiem. Eva Kailī arī ir klāta. Uh, un uh, es domāju, ka ir. Vai jūs gribat kaut ko piebilst, Kailī kundze? Ja? Lūdzu. Thank you, Chair. Uh, so... Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, es gribēju tikai uh, paust dažas idejas, gribēju pateikties sekretariātam, jo īpaši Hugo par lieliski paveikto darbu. Tur viss tika lieliski izdarīts, un es nezinu, vai jūs zināt, kā tas ir, Eh, bet eh, šī pilsēta, kurā mēs bijām, ir ceturtā bīstamākā pilsēta pasaulē, bet mēs tur nejutāmies apdraudēti. Kā jau kolēģis minēja, bija ļoti interesants šis pasākums, jo mēs piedalījāmies eh, svarīgākajās sēdēs ar lielākiem uzņēmiem, kas piedalījās, un es gribētu pateikties arī Karlosam par delegācijas lielisku vadīšanu. Uh, un ka viņš norganizēja visu šīs sanāksmes. Brīvā laika mums nemaz nebija, bet mums bija ļoti interesants sanāksmes par ļoti svarīgiem tematiem - kiberdrošība, drošība, arī bitcoin uh, un tīkla neutralitāte, protams. Manuprāt, tas bija ļoti uh, jau labi, ka mēs varējām uh, savu nostāju paust arī mūsu partneriem, un vicepriekšsēdētājs bija klāt, Brazīlijas delegācijā, ASV delegācijā, un ir svarīgi minēt arī, ka visi ir nobijušies, ka parlaments varētu uzlikt kaut kādu jaunu regulējumu. To ir labi paturēt prātā, bet uh, brīfinga dokumentā arī ir runa par to, ka vārda brīvība um, ir aktuāla, um, piemēram, tādām valstīm kā Indijai, uh, kas uh, strādā ar NVO, bet, piemēram, ja kāda NVO kritizē valdību, tad uh, ir problēma šīm NVO, un uh, mums uh, varbūt vajadzētu sadarboties ar šādiem partneriem un uh, veicināt demokrātiju ar interneta lietošanas starpniecību. Kā jau Karlos teica, mēs uh, lūdzām un ceram, ka būs arī labs pēcdarbs un cerams, ka nākamgad arī varēsim piedalīties šajā pasākumā. Paldies mūsu sekretariātam un es esmu pārliecināta, ka viņi arī šo pēcdarbu veiks lieliski. Paldies par to, ka bijāt Brazīlijā un par to, ka strādājāt. Tagad pāriesim pie desmitā darba kārtības punkta un sveicu komisāri Elzbetu Pienkovsku runāsim par vienoto tirgus stratēģiju, viedokļu apmaiņu ar iekšējā tirgus rūpniecības uzņēmējdarbības un MVO komisāru Elizabeti Bienkovsku. Jā, es atceros jūsu amata nosaukumu, bet jūs, protams, to zināt daudz labāk. Ļaujiet man pateikt, ka šī viedokļu apmaiņa ir daļa no struktūrālā dialoga, un tā ir arī iespēja mums deputātiem uh, uzdot jautājumus par uh, svarīgo jautājumu nākamā gada komisijas darba programmu, jo būs ļoti interesanti, ko jūs piedāvāsiet, komisārs kundze, kā darba programma nākamajam gadam. Mēs ļoti labi zinām, ka labāka likumdošana ir aktuāls jautājums. Mēs uh, runājam par mūsu atbildību Un eh, visos jautājumos eh, mēs esam atbildīgi. Tātad varbūt ne par iekšējo tirgu, bet rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU, tā viss ir eh, mūsu kompetenču daļa, un tāpēc mēs ar lielu prieku gaidām šo viedokļu apmaiņu ar jums. Lūdzu, jums vārds tagad prezentācijai sākumā. Paldies priekšsādātāji, godātie deputāti, kā jau to priekšsēdētājs pareizi teica, šī ir daļa no mūsu struktūrālā dialoga, un es centīšos jūs piedniecīgi informēt, bet arī diskusija daļa šajā tikšanās reizē noteikti būs daudz interesantāk par manu prezentāciju, bet tomēr sākumā daži vārdi. Pirmkārt par vienotā tirgu stratēģiju, tad par eh, rūpniecības konkurētspēju, un gribu informēt jūs arī par eh, automašīnu nozari un Volkswagen jautājumiem, un tad uh, kosmosa nozari un mūsu plāniem šajā kontekstā nākamgad, jo, kā jau tas tika teikt, tie ir divi punkti, kas ir iekļauti komisijas nākamā gada darba programmā. Ļaujiet sākt ar vienotā tirgus stratēģiju. Mēs esam uh, panā, uh, pieņēmuši trīs galvenos mērķus - jaunas iespējas uzņēmumiem, patērētājiem, pilsoņiem Tāda mūsu rūpniecības modernizācija un ekonomikas modernizācija. Un vissvarīgākais, manuprāt, stratēģijā ir, protams, visas daļas ir svarīgas, bet šī daļa ir izšķirīgi svarīga, lai panāktu rezultāts, tas ir īstenošana. Pirmkārt, par iespēju radīšanu, vairāk un jaunu iespēju radīšanu mūsu uzņēmumiem, uh, patērētājiem, bet arī MVU un uh, startup uzņēmumiem esam ielikuši pamatu ar savu kapitāla tirgus savienības uh, priekšlikumu, un man jāsaka, ka šī stratēģija ir arī daļa no šīs uh, kopējās ainas, ko mēs veidojam šogad, un rīt vēl tiks pieņemta viena stratēģija, proti cirkulārās ekonomikas pakete. Par to esmu atbildība kopā ar komisāru Vēlu. Stratēģijā mēs eh, prezentējam koordinātus pasākumus, tā tad raugāmies uz to, kā varētu um, nojaukt um, administratīvos šķēršus, lai tiktu dibināti uzņēmumi, bet šī stratēģijas daļa vēl nav pilnībā pabeigta. Uh, tā tiks pabeigta ieviešanas daļā. Jāsaka, ka stratēģijai tā tad ir šāds ļoti detalizēts pielikums par tās ieviešanu. Mēs piedāvāsim startup Eiropas iniciatīvu, piedāvāsim pasākums, kā dot uzņēmējiem vēl vienu iespēju. <coughs> Tas bija tas, ko visvairāk uzņēmumi prasīja. Proti, mēs piedāvāsim jaunu uh, regulējumu, kā um, uzņēmumiem dot otru iespēju. Vēl viens svarīgs punkts. Mēs uh, sniegsim arī ļoti skaidras vadlīnijas par to, kā Eiropas Savienības pastāvošie likumi uh, attieksies uz sadarbības ekonomiku, jo mums, manuprāt, ir vajadzīga vienota pieeja, nevis tāda, kā ir tagad, ka ir pilnīgi atšķirīgi uh, pasākumi, bet arī dažādas pieejas dalība valstīs. Un ar to saistīts ir arī uh, šis jautājums par ekonomikas modernizāciju, proti ir jāatjaunina standārtu sistēma, uh, un standartiem ir jābūt balstītiem tirgus realitātē. Uzņēmēm ir jādod arī vairāk iespējas piedalīties valsts un pašvaldību iepirkumos, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un trešais, kā jau teicu, ir īstenošana, jo mums ir nepieciešamas mūsu vadlīnijas, bet tās ir arī jāievieš efektīvi un ātri. Tātad mēs piedāvājam uh, viedo īstenošanas stratēģiju, pievēršoties eh, galvenokārt eh, um, īstenošanai un tās monitorēšanai, pakalpojumu preču tirgu, un tagad eh, daži vārdi par nesenajiem atklājumiem attiecībā uz emisijām. Un tā kontekstā man droši vien nav pat jāuzsver, cik svarīgi ir, lai uh, mēs uh, uh, uzraudzību uzlabotu tirgu. Daži vārdi par to. Mēs cenšamies uh, rīkoties kopīgi un ātri, jo jūs zināt, ka komisijai nebija pilnvaru um, izpildīt regulējumu Uh, nacionālā līmenī, bet es uzņēmos vadību šajā procesā. Tātad mēs pirmkārt uh, veicam izmeklēšanu nacionālā līmenī, mēs palīdzam uh, koordinēt šo darbu un es sagaidu, ka turpmākajās dienās varētu būt pieejami rezultāti, jo vakar bija šis termiņš, ko man sniedza Volkswagen kā pēdējo, kad būs izmeklēšanas rezultāti. Vēl divi svarīgi punkti. Mēs uzlabojam testēšanas procedūru attiecībā uz reālajiem braukšanas izmešiem. Tehniskajā regulatorijā komitejā ir izstrādāts priekšlikums, un no mana viedokļa labs kompromiss tika panākts. Bija nepieciešams panākt kompromisu, jo mums tiešām ir vajadzīgas jaunas, spēcīgas testēšanas metodes, kas ātri tiek ieviestas. Un šī vienošanās tiešām panāk progresu, un pēc uh, diviem gadiem um, ehm, NOx tiks samazināts uh, no 400 uz 168 mg uz kilometru, tātad vairāk nekā uz pusi tiks samazināts emisijas. Es zinu, ka šajā parlamentā ir liels bāžas par šo uh, vienošanos, bet es ceru, uh, ka jūs balsosiet par to, jo šis kompromiss, manuprāt, tiešām ir uh, līdzsvarots kompromiss. No vienas puses, uh, no vides viedokļa, un no otras puses tas arī ir sasniedzams, tas ir īstenojams um, nozerē. Un trešais, uh, šajā punktā mēs strādājam pie jaunām testēšanas uh, procedūrām attiecībā uz uh, degvielas patēriņu. Mēs eh, strādājam kopā ar eh, Kaņietes kungu pie šī jautājuma un turpmākajos mēnešos izteiksim priekšlikumu. Un ceturtkārt, tas arī ir ļoti svarīgs eh, jautājums. Mēs strādājam uh, pie ceturtā tipa apstiprinājuma priekšlikumu un mūsu priekšlikumi detalizēti un pabeigti būs pieejami decembra gaitā. Un visbeidzot mēs uzlabojam tirgus uzraudzību, mums eh, diezgan ātri tas ir jāizdara, un šeit eh, vienotā tirgus stratēģija arī palīdzēs. Otrakārt par eh, rūpniecības konkurētspēju. spēju Tā pieeja, kuru esam izvēlējušies vienotā tirgus stratēģijā, ir ļoti uh, mērtiecīga. Mēs uh, fokusējamies uz trim mērķiem, uh, protams, lai radītu darba vietas, bet lai arī veicinātu mūsu rūpniecības konkurētspēju. Turpmākajos mēnešos mēs nāksim klajā ar specifiskiem pasākumiem, un mums būs vajadzīgs jūsu atbalsts, lai panāktu rezultātus, un tāpēc arī šādas tikšanās mums ir tik svarīgas. Bet mūsu vienotā tirgu stratēģija ir paredzēta uh, strādāt kopā ar digitālā tirgu stratēģiju, jo rūpniecība ir tikpat svarīga um, abos šajos dokumentos, jo arī rūpniecībā notiek digitalizācija, bet no otras puses mēs runājam arī par mūsu rūpniecības modernizāciju, kas ir daudz plašāks jēdziens. Jūnijā mēs runājām par uh, jauno pieeju uh, konkurētspējas jomā, un uh, šis pasākums, ko tagad īstenojam, ir svarīgs solis vajadzīgajā virzienā. Tikai daži piemēri. Modernizētas standartizācijas sistēmas ļaus mums ātri reaģēt uz un tirgus izmaiņām, un tas atvieglos uzņēmumu iekļaušanos globālajā vērtības ķēdē esam arī uh, strādājuši pie intelektuāla īpašuma jautājumiem, tas uh, veicinās inovācijas un uh, uzņēmumiem būs vieglāk darboties. Es, protams, zinu, ka rūpniecībā mm, mēs runājam par daudz vairāk un mēs uh, strādāsim pie problēmām, kas ir kopīgas visiem uh, rūpniecības sektoriem Eiropā. Uh, resursu efektivitāte, enerģijas cenas un negodīgi tirdzniecības praksa un citi jautājumi. Visus šos jautājumus uh, uh, skatījuši nākamā gada gaitā. Pāris vārdi par aizsardzību un kosmosu. Šeit ir divas svarīgas iniciatīvas, kas ir komisijas darba programmā nākamajam gadam. Pirmkārt par kosmosu. Uh, Komisija nāks klajā ar Eiropas kosmosa stratēģiju, um, ieskicējot mūsu vīziju un prioritātes. Mēs vēlamies uh, pilnībā izmantot uh, Galileo un Kopernikus programmu potenciālu Eiropas ekonomikai un pilsoņiem. Šīs programmas uh, uh, tiek pātrinātas, uh, tās diezgan labi darbojas, uh, tās ir darbojušās šogad. Un uh, es gribu tiešām eh, izmantot pilnībā to potenciālu. Mums ir eh, jāveicina to, ka rodas jaunas uzņēmējdarbības iespējas un ka uzņēmumu un pilsoņi labāk izmanto šīs programmas. Un mums ir jāformulē ļoti skaidra Eiropas atbilde šajā jomā. Ir pārāk grūti runāt par detaļām, bet uh, ir prioritātes, kas ir jau parādījušās. Mēs vakar par to runājām ar dalību valstīm un ar uh, Eiropas kosmosa aģentūru. Bet mums pirmkārt ir uh, Galileo un Kopernikus jāīsteno pilnībā. Esam identificējuši uh, iespējamus pasākumus, ar kuriem varētu veicināt uh, tirgus plašāku šo programmu izmantošanu, ko varētu īstenot gan privātais sektors, gan valsts iestādes un mēs skatīsim arī, kādi politikas instrumenti ir vajadzīgi, lai veicinātu jaunas tirgus iespējas. Un tad mēs arī skatīsimies uh, uz citām jomām, kā piemēram pieeja kosmosam, uh, un um, mēs arī izskatīsim pārvaldības ietvaru, kas arī ir svarīgs. Tas nav svarīgākais jautājums, bet uh, mums ir jāstrādā pienācīgā pārvaldības vidē par aizsardzību kas arī daļēji vai pat lielā mērā ir saistīts ar kosmos politiku. Mēs pieņemsim Eiropas aizsardzības rīcības plānu ar diviem galvenajiem mērķiem. Pirmkārt, atbalstīt Eiropas aizsardzības sadarbību un um, arī Eiropas strateģisko autonomiju kritiskās jomās. Eiropas eh, aizsardzības eh, industrija, pētniecības kapacitāte. Eh, tas būs mūsu plānā. Tur tiks iekļautas jau pastāvošās prioritātes un sadarbība ar Eiropas globālo stratēģiju par drošību un ārpolitiku, kur augstā pārstāva Mogarīnī kundze ir atbildīga, bet uh, Būs arī jauns priekšlikums uh, par uh, valdību satelīta komunikācija. Es turpināšu jūs informēt, jo šie divi jautājumi - kosmos un uh, drošības politika un drošības nozara būs ļoti svarīgi turpmākajos gados. Turpināšu jūs informēt par notikumu attīstību šo iniciatīvu kontekstā. Abām šīm iniciatīvām ir vadlīnija raksturs, proti, lai radītu apstākļus izaugsmē, darbvietu radīšanai un arī uh, industrializācijas atjaunošanai un mūsu nozaru stiprināšanai Eiropā. Paldies! Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Oh, sorry. Uh, thank you, madam. Paldies, kundze. Tagad mēs varam uzsākt diskusijas. Sākumā politisko grupu pārstāvu Kariņkungs lūdzu. Tautas partijas pārdā. Thank you very much, uh, Chair. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze. Atvainojiet, ka man bija jāiziet ārā, saņēmu tādu ļoti skaļu telefonu zvanu, tas bija nepieklājīgi, atvainojos par to. Vēlos mazliet atgriezties atpakaļ. Man ir jautājums. Eh, jūs esat eh, atbildīgā komisāra par eh, rūpniecību, un mums ir skandāls par ļoti būtisku dalībnieku auto nozarē. Tas ir ļoti būtisks spēlētājs Eiropas rūpniecībā saistībā ar tehnoloģijām, ar dīzeļu tehnoloģijām, un ir izskanējuši tādi viedokļi, ka problēma ir dīzels, un mums vajadzētu vienkārši pāriet no dīzeļu motoriem uz elektroniskajiem un tā tālāk. Taču Eiropā tieši ir šī konkurences eh, iespēju tādā ļoti nozīmīgā rūpniecībā, nu, rūpniecības jomā. Un tad man ir jautājums, kā komisijas to raugās. Es saprotu, kādas ir Eiropas hierarhija un struktūras, taču jums ir iespēja īstenot savu ietekmi. Piemēram, kā jūs atbalstat uh, Eiropas autorūpniecību, ne tikai Volkswagen uh, uzņēmumu. Tātad kā jūs šeit aizstāvētu šo nozari un kā var to saskaņot ar ļoti striktajiem emisiju standartiem? No sociālo demokrātu grupas Lukas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos izteikties rumāņu valodā. Šodien ir īpaša diena kā to teica priekšsēdētājs, šodien Nacionālajā svētku diena. Ja, atvainojos, eh, es neatkārtoju pirms desmit dienām šo eh, jautājumu. Tātad šodien ir Rumānijas Nacionālā svētku diena. Tātad mēs visi esam rumāņi un varam izteikties rumāņu valodā. Eh, paldies Paldies, eh, komisārs Kunz, es sirsnīgi sveicu jūs mūsu vidū, vēlos pateikties, ka jūs esat ieradušies. Vēlos pieminēt vienu problēmu. Eiropas parlaments un itra komiteja cenšas parūpēties par rūpniecību. Un, manuprāt, šeit ir būtiska kopā ar jums un arī izaugsmes ģenerāla direktorātu strādājam tieši šiem jautājumiem. Uh, Vēlos pieminēt vienu tādu mulsinošu situāciju. Mums nevienmēr ir pieejama tā informācija, kas nepieciešama, un turklāt no tām pusēm, no kurām mums jāsņem šī informācija, piemēram, izaugsmas ģenerāla direktorāta. Mums uh, nebija iespējams pieņemt vienu ziņojumu, jo mums trūka informācija. DJ Kraus, uh, ģenerāldirektors, pie mums ieradās un teica, jā, patiesībā par to ir atbildīgs uh, klimata ģenerāldirektorāts Mm, taču mēs negribējam, lai būtu skandāls ne ar klimata, ne izaugsmas ģenerāla direktorātu, un tad vienkārši nekas nenotika. Un tagad runājam par ETS. Un šeit mēs arī cenšamies noskaidrot, kāds ir ietekmes izvērtējums nozarē, kā tas ietekmēs, kā šie pasākumi ietekmēs nozari. Un līdz šim mums trūkst informācijas, un tas atbildes uz jautājumiem, kurus uzdevām, mēs nesam saņēmuši, varbūt saņemsim to šo pēcpusdienu. Un tad tas tā turpinās. Mums bija diskusijas par enerģiju. Šeit atbildīgais ir energo ģenerāldirektorāts, ja es to pareizi sapratu. Un tad uh, dzirdēju tādu viedokli, komisijai jābūt pret to, jo tā ir ilgtermiņa stratēģija, un tad nāk atnāk ģenerāldirektorāts un pasaka, ka tā ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. Uh, Un izaugsmes ģenerāla direktorāts vienmēr saka, ka jābūt uh, ar uzticama tēlu, ka ir, tas ir būtiski nozarei, ir nepieciešams plānot ilgtermiņā un nevar tā vienkārši cenas pacelt no vienas dienas uz otru. Nu, es nezinu, vai jums tas ir zināms, komisārs Kunds, taču mēs saņemam tādu atbildi, ka šie viedie tīkli un nozarei ir jāstrādā uh, ar vienu noteiktu cenu vienā dienā, un pēc tam ir uh, mainās instalācijas, un tad cenas vienkārši mainās, vai nu pieauga, vai samazinās. Un tas ir ļoti sarežģīti, un uh, es esmu šokēts, uh, vai tiešām tāda ir komisijas mistība saistībā Eiropas rūpniecību. Manuprāt, mums tiešām ir jārīkojas uzmanīgi, lai mēs nepazaudētu mūsu rūpniecību. Un es nesaprotu, tiešām kādi ir šie nosacījumi un stratēģija. Manuprāt, eh, izaugsmas ģenerāla direktāta pārstāvjiem ir jābūt jāpiedalās un viņiem ir jāpasaka, ka nevar tā vienkārši rīkotos, ka no rīta ir vieni noteikumi, tad mainās cenas, un pēcpusdienā noteikumi ir pilnīgi citi. Un man ir būtiski, lai jūs saprastu šo problēmu. Vēlreiz vēlos pateikties jums, ka jūs iestājaties par Eiropas eh, rūpniecību. Paldies! Paldies, Tašanovska kungs no Eiropas konservatīvo grupas. Vai šodien ir arī Čehijas Republikas Nacionālā svētku diena? Nē, bet jebkurā gadījumā jūs varat izteikties angļu eh, savā valodā jā, priekšēdētāji mums šodien nav svinami svētki, taču um, nemāku izteikties arī rumāņu valodā, atvainojiet. Taču neatkarīgi no tā es vēlos apsveikt mūsu rumāņu kolēģis. Esmu priecīgs, ka varam apmainīties ar viedokļiem, ar komisāru skundzi par šādu tik ļoti būtisku jautājumu kā vienotais tirgus, kas ir viens no Eiropas Savienības pamatpīlāriem. Mēs visi zinām, ka šeit pastāv dažādas, eh, dažādas šķēršļi, ar kuriem jātiek galā un ka mēs ehm, uz priekšu tiekam ļoti lēni. Taču katrā gadījumā vēlos jums pateikties par ļoti uh, blīvo un detalizēto runu. Un tā kā mums nav daudz laika, tad eh, runāšu tikai par divām lietām. Pirmkārt, brīvā pakalpojuma kustība. Tas ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem, bieži vien mēs saskaramies ar to, ka pakalpojums sniedzēja saskars ar milzīgām problēmām, ja tas notiek pārobežu kontekstā. Varu atcerēties, ka Čehijas prezidentūras laikā tika pieņemta direktīva par pakalpojumu vienoto tirgu. Tādēļ man ir jautājums, par to, kādi ir nākamie soļi. Jo daudz šķēršļi ir vienkārši birokrātiski un nav liederīgi. Kāds ir jūsu viedoklis? Kā mums rīkoties tālāk, lai novērstu, likvidētu šīs, šos šķēršļus? Tad vēlos runāt par Otru jautājumu par uh, intelektuālo īpašumu. Es ļoti priecājos par to, ka saistībā ar vienoto tirgu ir paredzēta papildu aizsardzība ģeneriskajām zālēm. Es zinu, ka tas, tā ir ļoti specifiska joma vienotajā tirgu. Un mēs, mums ir paredzēta arī atkāpe importam no trešām valstīm. Un ja mēs eh, netiksim galā ar šo atkāpi saprātīgā laika sprīdī, tad eh, ļoti daudzi ģenēriskās zāles vienkārši pametīs Eiropas eh, tirgu, un tas būtu žēl, jo šie medikamenti būtu ļoti būtiski mums. Un liels paldies vēlreiz, komisārs Kundze, ļoti priecājos, ka esat ieradušies pie mums. Paldies, Jurga Kungs. Paldies, priekšsēdētāji, ka var izteikties. Vēlos pateikties arī komisārs kundzei par sniegto informāciju. Konkurences spēja tiešām ir ļoti būtisks jautājums arī mūsu komitejā. Mums ir nepieciešams tiesiskais uh, ietvers, kas palīdz uzņēmumiem, taču, diemžēl, ir šajā jomā pastāv vēl ļoti daudz šķēršļu. Tāpēc mūsu uzņēmumi nav reāli konkurētspējīgi un veiksmīgi starptautiskajos tirgos. Man ir jautājums, kuru uzdeva jau arī iepriekšējie runātāji par šiem ģeneriskajiem produktiem. Šajā sakarībā piekļuve tirgiem trešās valstīs ir ierobežota Šeit eh, ražošana var eh, sākties eh, daudz ātrāk, taču Eiropā pastāv dažādi ierobežojumi saistībā ar certifikātiem. Ko jūs domājat, vai mums ir iespēja, ka mēs pieņemsim tādu regulējumu ģenerisko medikamentu ražotājiem, kas iespējot vai atvieglotu eksportu trešām valstīm? Manuprāt, šis regulējums par patentu aizsardzību ir tāds suboptimāls. Mums šeit vēl ir ļoti daudz darba darāms, un ja varam uzlabot šo aspektu, tad es domāju, ka mēs radīsim arī jaunas darba vietas. Paldies, nākamais runātājs, Blanka Lopesa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos paust tikai vienu komentāru. Stratēģijā par vienotā tirgus stiprināšanu ir nodaļa par uh, kolaboratīvo uh, nozari. Šeit pastāv mēģinājumi uzsvērt šī jaunā modeļa um, labumus gan uzņēmumiem, gan Eiropai, šeit dažādas priekšrocības gan saistībā ar precēm un pakalpojumiem, gan ar zamākām izmaksām pilsoņiem, taču gandrīz nemaz netiek pieminēti riski, proti jauno uzņēmē darbības modeļu ietekme esošajos tirgos, tāpat arī problēmas uh, tiesiskajā ziņā. Manuprāt, šīs kolaboratīvās uzņē, uzņēmē darbības lielākās problēmas uh, ir tieši darba ņēmēju aizsardzība. Tas ir lielākais risks. Bieži vien šāda veida ekonomika nodrošina plašāku elastību un iespēju saskaņot eh, profesionālo un ģimenes dzīvi, taču vienlaiks pieauga, pieauga apdraudējums darbiem. Uh, darba vietām. Un komisārs kundze, vai jūs šeit esat paredzējuši kaut kā rīkoties? Paldies, un tagad Pīperkungs, kā nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Es sēžu šeit pavisam otrā pusē, nekā jūs skatāties. Jā, labāk, ka jūs klausties. Vēlos pieminēt divas lietas. Pirmkārt, autonozari un izmešu vērtības Manuprāt, komisijas priekšlikums, kā jūs to arī tagad pastāstījāt, ir ļoti mētiecīgs. Šeit ir iekļautas lietas, kuras ir gandrīz neiespējami panākt, taču ņemot vērā mūsu vēsturi, mums ir jācenšas tos panākt. Vēlos jūs vēlreiz izvērtēt to, ko tas nozīmē, ja mēs kā parlaments noraidītu, parlaments noraidītu šo priekšlikumu. Kādas sakas eh, jūs tad sagaidat auto nozarē? Šeit vēlos uzsvērt to, ka mums Eiropā ir 12 miljonu nodarbināto auto nozarē, un ja jūs varat iedomāties automobīli, tad 75% vērtības šim automobīlim ir uh, radīta no maziem un nelieliem uzņēmumiem. Tātad 75% šāda auto vērtības rada mazi uzņēmumi. Un kas tad notiktu, ja mēs turpināsim tikai pastiprināt, uh, ierobežot, tad uh, nevar būt tā, ka mēs vienas kriminālas grupas dēļ visu nozari sodam. Otrs jautājums, kas arī ir jūsu atbildībā, uh, Tās ir um, medību bises, uh, šie ieroči un attiecīgās direktīvas pārstrādāšana. Un šeit mēs uh, esam nobežījušies, jo mēs saņemam ļoti daudz uh, reakcijas no uh, nobežījušamies uh, medniekiem un sporta organizācijām saistībā ar viņu nākotni, jo ši, š, š, izskatās, ka šī nozara tiek salīdzināta ar teroristiem. Uh, un es domāju, ka mēs to tā nevaram pieņemt. Pastāv ļoti dažādas bažas, komisārs Kunze, par to, ko komisija vēlas darīt, un varbūt, ka jūs varētu šeit sniegt kādus skaidrojumus par to, ka, nu, tik šausmīgi viss beigās neizskatīsies. Paldies! Paldies! Jūsu jautājums ir ļoti cieši saistīts arī ar dzīvnieku labturību. Nepatiesībā ļoti tālu, komisārs Kunze. Gierikungs, lūdzu, vārds jums. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vēlos runāt par auto rūpniecību. Tā atrodas vēl tālu no harmonizētas situācijas, līdzīgi kā Polijā, Spānijā, Rumānijā un citur, kur vidējais auto vecums tagad ir 30 gadi, vismaz tā tas ir uh, Polijā. Atvainojiet, 13 gadi. Un uh, mums ir daudz lietoto automobīļu, un tas, ka mums ir veci transporta līdzekļi auto, nozīmē, ka mums ir lielas emisijas. Protams, MVU ir būtiski, taču MVU nedarbojas eh, vienādi visā Eiropā. Dažās valstīs mm, nav pieņemta šī remonta klauzula, piemēram, tādās valstīs, kur eh, autoražotājiem ir marbalu situācija, un to varētu viegli atrasināt, ja visas eh, dalībvalstis pieņemt šo remontu klauzulu jo tad mēs nebloķētu MVU attīstību un vienlaikus mēs daudz labāk varētu kontrolēt mūsu emisijas. Paldies! Paldies! Rībikungs, nākamais runātājs. Es eh, vēlos īpaši pateikties Bienkovskas kundzei par darbību atbalstot MVU. Tieši Erasmus programma jauniem uzņēmumiem ir pilnīgs eh, veiksmes stāsts, un ja to varētu tā pastiprināt, turpināt, tad tas mani priecētu. Vakardien mēs runājām par eh, sieviešu biznesa eņģeļiem šo programmu, kas arī tika veiksmīgi pieņemta, īpaši tādās dalībvalstīs, kur pastāv liels eh, bezdarbs un kur tas skar sievietes, tad, manuprāt, šāda jauna koncepcija sniedz jaunu drosmi Eh, arī jaunā iniciatīva par mikro uzņēmumiem ir būtiska, jo mums eh, tagad pie mums ierodas kaut viens miljons migrantu, un nākamgad varbūt tas dubultosies, un tādēļ eh, būs būtiski viņus integrēt darba tirgu, un tas ir svarīgi visai Eiropas Savienībai, tādēļ uzņēmē darbības jomā ir būtiski, lai tiktu nodarbināt arī pirmie cilvēki, kas pie mums ieceļo. Un iespējams, ka tādēļ ir būtiski paaugstināt standartus arī šajā jomā. Mēs vēlamies paaugstināt ražo, ražīgumu par 20% līdz 2020, tas ir labs mērķis taču šobrīd mēs eh, zaudējam eh, mīnus 15%, un mans mērķis būtu, lai līdz 2030. gadam par 30% palielināt ražošanu, un tas eh, nozīmētu to, ka mums ir pamat iespējas nodarbināt cilvēkus, un ka mēs ražojam nevis nabadzību visiem, bet gan labklājību, un to var panākt tikai vienīgi nodrošinot darbu. Uh, Tādēļ mans lūgums par aizdedzes motoriem, ka tos nevajadzētu principā uzskatīt par sliktiem, bet vienkārši ņemt vērā to, ka, kad ir lieli attālumi un smagas kravas, tad mēs nevaram iztikt bez šāda veida motoriem, ka šeit Eiropa ir vadošajā postenī Eiro, visā pasaulē, un mums ir jāparūpēs, lai šī nozara nezaudētu tēlu. Paldies, Mūdz kundze! Paldies! Vispirms eh, vēlētos pievienotiem to komentāriem, ka tā tad eh, tas, ka mūsu ekonomikā ir jābūt <clears throat> sadarbībai ar ārkārtīgs varēja. Otrakārt, jūs pieminējāt aprits ekonomiku, bet uh, pietiek par to runāt. Lai tas darbotos, ir nepieciešams ļoti pamatīgas e, reformas. Garīgkungs jau teica, ka tam būtu nepieciešama gan politiķa iesaista, gan arī to iesaista, kuri ambiciozi vēlas to īstenot reālajā dzīvē. Un visbeidzot, jūs pieminējāt kosmosu. Atkal tas ir eh, milzīgi, tā ir milzīga nozara un eh, tās iespējas uz veselu virkni citu nozaru arī ir milzīgs, vai tā būtu klimata izmaiņas, vai tas būtu veselības aprūpas joma. Uh, Protams, šajā nozarē bieži vien nav skaidrības, kas atbild par ko. Eiropas Savienībā ir dažādas organizācijas, kas ir iesaistītas gan visam izpētē, gan izmantošanā. Un es vēlētos zināt, ko jūs darīsiet, lai varbūt atrisinātu šīs neskaidrības, kas par ko ir atbildīgs. Un, protams, jautājums par parlamentu iesaisti kosmosa jautājumu risināšanā. <clears throat> Šeit, ka mums ir izveidojies tāds um, sadarbības vakums, jo konkrēta informācija tā kā no jums nav dzirdēta. Much, Madam Virku. Paldies, Virkunens kundze, lūdzu. Yes, thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētā kungs. Mēs eh, svētdien svinēsim Somijas eh, neatkarības dienu, tāpēc runāšu Somijas Tātad somiski. Paldies! Paldies eh, godātajai komisārs kundzei. Eh, ļoti labs un pārskatāms eh, ievads. Man ir pāris jautājumu un viena piezīme. Vispirms vēlētos piekrist tiem, kuri teica, ka ir ārkārtīgi svarīgs sharing economy. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka jūs esat to iekļāvusi savā nākamā gada darba programmā. Un Eiropā ir ļoti daudz uzņēmumu, kur sastopas ar problēmām, un tas attiecās gan uz pilsētās strādājošiem uzņēmumiem, tas attiecās piemēram uz Airbnb un Uber Patērētājiem šie pakalpojumi ļoti pateikti, bet ir tādas lielpilsētas, kuras ir aizliegušas abu šo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus. Es uzskatu, ka inovācijas un jaunrada ir ļoti svarīga un to vajag atbalstīt Eiropā. Tam ir nepieciešams kā investīcijas, tā arī jaunu, ļoti patīkamu pakalpojumu parādīšanās. Bet ir svarīgi, lai vienam un tam pašam pakalpojumam būtu vienādi noteikumi. Atcerēsimies, ka Airbnb nav nekāda viesnīca piedāvājoša lapa un arī Uber nav takši. Tāpēc nevar attiecināt uz šiem diviem pakalpojumiem tos pašus noteikumus, kur tiek pielīdzināt viesnīcām un takšiem. Bet, protams, šī te mm, sharing economy, šis koncepts ir ārkārtīgi svarīgs. Bet tagad eh, vēl viens eh, varbūt grūtāks jautājums par vienotā tirgus nākotni. Ir ļoti, ļoti apsveicam, ka beidzot mēs esam saņēmušies, lai tā kā stiprinātu un būstētu vienoto tirgu. Tas ir labi bet eh, daudzās dalību valstīs tieši bēgļu krīzes dēļ dalību valsts ir izvēlējušās atkal slēgt robežas. Protams, robežām ir kontrole. Tas, ka iedzīvotāju brīva pārvietošanās ir viens no Eiropas pamat stūrakmeņiem. Kā tas ietekmēs vienoto tirgu, iekšējo tirgu, ka tagad atkal uz robežām ir kontrola? Un visbeidzot, noslēgumā vēlētos piebilst arī Bīberkungu teiktajam, tātad arī manā dalību valstī ļoti daudz cilvēku runā par šo te ieroču direktīvu Un eh, svētdien Somija svinēja savu 98. gada dienu, kad tā atbrīvojās no Krievijas sloga. Un tāpēc mums ļoti svarīgi ir tieši zemesārdas un citu uh, un rezervistu kustību, un tas attiecās arī uz medniekiem, jo Somijā ir ārkārtīgi aktīva, aktīvas mednieku biedrības, un ja šī direktīva stāsies spēkā, kāds attieksies visām šīm grupām? Priekšsēdētājs, paldies! Marto kungs. Ah, ok. À, man, jā. Labi, paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze. Es uh, apsveicu romāņus eh, ar eh, viņu svētkiem, bet apsveicu arī eh, metalurģijas nozars strādniekus Francijā, jo šodien tie ir viņu svētki. Bet mēs nevaram runāt par iekšējo tirgu, nerunājot par pārējo pasauli. Kā lūdzu? Tātad mēs nevaram runāt par vienoto tirgu Eiropā, nerunājot par pārējo pasauli jo mēs varam censties, cik gribēt, um, palīdzēt mūsu uzņēmiem būt konkurētspējīgiem, bet ja citiem būs uh, instrumenti, kas ir pretrunā mūsu vienotajiem noteikumiem, tad viņi ar vienu klikšķi var vienkārši uh, atcelt visu mūsu konkurētspēju. Un tāpēc uh, ir jādomā par arī mūsu partnerattiecībām ar Ķīnu. Un uh, Eiropas eh, rūpniecības nozars ir ļoti satraukušās eh, par to, ka Ķīnā nav tie paši noteikumi, eh, un tāpēc mūsu nozarēm ir arī problēmas. Un viņi ļaunprātīgi izmanto arī savas valūtas iespējas un vienkārši kaitē Eiropas konkurētspējai bet mēs mēģinām arī vienotajā uh, tirgu panākt vienotus noteikumus, lai uh, nebūtu negodīga konkurence, bet Ķīnā tā nav. Mēs visi redzam, ka uh, tērauda krīzes kontekstā, tas ir temats, kam jūs ļoti cieši sekojat, mēs redzam, ka mēs nevarēsim nekad cīnīties uz vienādiem noteikumiem šajā situācijā. Vēl viena lieta, ko jūs uh, minējāt, tās ir zināšanas, tie ir patenti. Uzņēmums, kas strādās eh, Ķīnā, uh, ja no Eiropas kāds uh, grib strādāt tur, tad viņiem ir jāvadibina kopu uzņēmums un jādalās ar savām zināšanām, ar savu, saviem patentiem, un tas nav nemaz tik labi, un es gribētu uzzināt, kāds ir jūsu viedoklis. Un, uh, Vēl viens punkts, kas eh, ir kā jūs kompetences eh, komisārs eh, portfeļa daļa, ir kā Eiropa var vēl turpināt aizkavēt tādu čempionu rašanos Eiropas nozarēs. Es esmu par to, lai mēs pārdefinējam savus tirgus. Mēs nedrīkstam uh, um, aizliegt uh, ciešu sadarbību un uh, apvienošanos uh, Eiropas tirgu, aizbildnoties ar to, ka tad būs vadošā pozīcija. Bet ir taču produkts, kas nāk no Ķīnas. Uh, un uh, kas ir valdošie gandrīz pusē pasaules. Un, uh, piemēram, uh, tika aizliegts tīsēm grupu apvienoties ar kādu uzņēmumu, komisija to aizliedza, jo uh, viņi izlikās, ka tad viņiem būs uh, vadošā pozīcija tirgu, bet uh, Eiropas komisija piever acis uz uh, uh nerosējošā tērauda importiem no Ķīnas, kas uh, pārpludina visu pasauli. Jā, nu nedrīkst runāt ilgāk par trim minūtēm. Labāk būtu vēl divas minūtes runāt. Helmer kungs, lūdzu. Thank you very much. And, and... Paldies, priekšsēdētā kungs. Un es. Eh, atšķirībā no citiem kolēģiem vērētos pateikt, ka šodien apvienotajai karalistei nav neatkarības diena, bet mēs ceram, ka pēc eh, izstāšanās no Eiropas Savienības mēs arī varēsim svinēt mūsu neatkarības dienu. Bet vēlētos pateikties komisārs kundzei par ļoti interesanto prezentāciju, un eh, daudz jau ir runājuši. Runājot par konkurētspēju. To pieminēja vairāk runātāji, un es vēlētos pajautāt komisārs kundzei, vai arī viņai ir līdzīgas baļas kā man, ka enerģijas cenas Eiropā ir lielākā problēma, kas eh, stājas ceļā Eiropas uzņēmumu veiksmīgai konkurentspējai. Un vai jūs, komisārs Kunz, runājat ar saviem komisār, kolēģiem komisāriem, kuri nodarbojas tieši ar enerģijas un klimata izmaiņu jautājumiem, lai būtu izmainīta Eiropas likumdošana tādējādi, ka enerģija Eiropā tomēr varētu nopirkt par adekvātu cenu? Vai komisāri uzskata, ka ITS sistēmas uh, darbību, tātad mums ir šī emisija tirdzniecības schēma, bet eh, šobrīd daudz tiek runāts par oglekļa noplūdi. Un eh, tas, ka mēs vēlamies palīdzēt intensīvās enerģijas izmantotājiem, tiem šobrīd ir būtiskas subsīdijas. Bet eh, šīs ETS sloks gūstas īpaši smagi uz mazo un vidēju uzņēmumu precēm priekšsēdētājs. Jā, mums jau nav nepieciešams eh, referendums daudzās dalību valstīs, lai svinētu neatkarības dienu, bet tagad eh, došu vārdu Nīblers kundzei. Paldies, priekšsādātāji. Cienam to komisārs kundze, atvainojiet, es mazliet kavējos, nevarēju dzirdēt jūsu prezentāciju, taču esmu izlasījis jūsu stratēģiju par vienoto tirgu un vēlos pieminēt trīs jautājumus. Pirmkārt, uh, Jūsu vienotā tirgus stratēģija un brīvās profesijas, eh, tie ir ārsti, zobārsti, nodokļu konsultanti, juristi, arhitekti, būvinženieri, nezinu, vai par to jau runāja. Taču man ir tāds iespējas radies, ka šīs profesionālās grupas, kuras pie mums Vācijā un arī daudzās citās eh, Eiropas valstīs, ir izveidojuši labu pašorganizatīvo darbu, man ir tāda sajūta, ka jūs vēlties apdraudēt šo pašorganizācijas aspektu. Pie mums eh, šie, eh, šo profesiju apvienības un profesionālās kameras eh, ir ļoti cienītas, labi organizētas. Turklāt ar šo organizāciju palīdzību tās arī atvieglo valsts darbu Un turklāt šīs organizācijas nerada ierobežojums tirdzniecībā, bet gan nodrošina kvalitāti šīm, šajās profesijās. Un tādēļ tiešām lūdzu jūs, tā teikt, neķerties klāt šīm profesijām. Tāpat arī Pīperkungs to pieminēja, kur, ko var atbalstīt, un Rībiga kungs pieminēja, tad, kad tiek noskaidrots kāds skandāls, protams, mēs šeit piedalāmies, taču būtiski ir, lai uh, mēs uh, neiznīcinātu dīzeļu tehnoloģijas Eiropā, jo šīs tehnoloģijas uh, nekaitē videi tik daudz. Visas uh, ielās Eiropā brauc ar dīzeli un tādēļ, kā vienotā tirgus komisārēju, lūdzu jūs parūpēties, lai šī nozara arī turpmāk tiek atbalstīta. Un pēdējais punkts - šīs ieroču likumdošana. Mans kolēģis jau par to runāja un vēlreiz varu to uzsvērt, ka pie mums Vācijā ir ārkārtīgi strikti e, likumi saistībā ar ieročiem. Mums pirms pāris gadiem bija dažādi atgadījumi, un tad mēs pilnīgi um, daudz striktākus padarījām mūsu likumus, un mēs nevaram pieņemt e, to, ka šobrīd ir šāda slikta attieksme. Paldies! Paldies, Henkel kungs! <clears throat> Thank you! Uh... Paldies! Komisārs kundze! Jūs um, ļoti interesanti uh, runājāt par to, kā palielināt Eiropas industrializāciju. Bet uh, industrializācija pēdējos pāris gadus ir samazinājusies. Man ir viens jautājums. Vai esat pamanījusi, ka ir uh, korelācija starp eiro, kurš ir pārāk spēcīgs vismaz Dienvidu Eiropas valstīm, Un eh, tā sekas ir, ka Dienvidu Eiropas valsts vairs nespēja eksportēt, kā tās bija ieradušas. Un otrs, eh, piemēram, manai valstī Vācija eiro ir pārāk vājš, jo industrializācijas eh, tempi ir saglabāti un varbūt pat pieaug. Bet tagad mans jautājums. Vai piekrītu, ka eksistē korelācija starp to, ka viena valūta visiem nāk par sliktu Dienvidu Eiropai, un savukārt Ziemeļa Eiropai tas nāk tik lielā mērā pa labu, ka to var uzskatīt pat par Eiropas subsīdijām. Priekšsēdētājs, paldies! Vai ir vēl kāds, kurš eh, vēlētos ko bilst? Šķiet, ne? Daudz jautājumu, komisārs Kūns, tiešām un esam ļoti, ļoti ieinteresēti, jo izņemot četras tēmas, ļoti svarīgas tēmas, kā jau mēs teicām, rūpniecība, iekšējais tirgus, privātums, mazie un vidēji uzņēmumi un arī kosmosa jautājumi. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāj kungs. <coughs> <coughs> Mēģināšu atbildēt apkopojot jautājums un eh, atvainojiet, ja, protams, neesmu paspējusi visu pierakstīt un mēģināšu atbildēt uz visiem jautājumiem vispirms par automobīļu rūpniecību. Vairāk no jums par to jautāju. Protams. Un to vēlētos uzsvērt vēl un atkal. Uh, Protams, ka nebūs tā, ka mēs uh, vēlamies pilnībā izskaust dīzeļmotors, mēs vēlamies atbalstīt automotoru rūpniecību, un es uh, gan komisijā, gan šeit esmu ieradusies, lai pārstāvētu rūpniecības intereses. Protams, esam un arī dalību valstis, kā arī padome. Iepriekšējos gadus ir pieņēmusi veselu virkni lēmumu. Automotoru rūpniecība ir tāda duāla nozara jomā, bet uh, mēs nedrīkstam aizmirst, ka uh, krāpniecību un mānīšanos mēs nepieļausim. Galvenais mums ir jāatgūst patērētāju uzticēšanās. Redzēsim, redzēsim, kā pircēji noreģēs uz Volkswagen krīzi. Komisija ir gatava izstrādāt procedūru Bet eh, šāda veida procedūra ir tikai viena globāla, un sākot no nākamā gada septembra mēs eh, tiešām un skatoties uz diviem četriem gadiem, jau esam nolikuši tādas, eh, tādas um, laika termi, termiņus, mums būs daudz tīrāki dīzeļdzinēji. Protams, raugoties 20-30 gadu perspektīvā, tas ir daudz savādāk, bet mums ir jāizveido adekvāti soļi jau šodien. Un eh, tas ir ļoti būtiski, un tas ir ļoti laba vienošanās, eh, ko ir panākusi tehniska regulatorā komiteja. Tas ir ļoti ambiciozs mērķis, un eh, tas ir labi videi, jo tas četras reizes piecu gadu laikā samazinās izmešas, bet no otras puses šobrīd diskutējam ar nozars pārstāvjiem. Uh, ka nozarē tas ir sasniedzams mērķis. Nav tā, ka mēs esam to izgudrojuši un šodien atkal nevarēsim sasniegt mērķis. Automoto nozara maksā ļoti daudz un daudz naudas arī dod pētniecībai un zinātnē. Tā ir viena no modernākajām Eiropas nozarēm un vēlamies to tādu arī saglabāt bet šobrīd mums ir jāatgūst patērētāju uzticēšanās, un tā ir liela problēma. Vēlētos vēl pieminēt vienu aspektu. Par to diskutējām jau pirms nedēļas eh, Strasbūrā ar Volkswagen CEO, un eh, man ir jāsaka, un vēlos to pateikt skaļi, mēs eh, nevaram dzīvot situācijā, kurā pret eh, Eiropas patērētājiem izturamies savādāk nekā pret Amerikas. Ekonomiskā situācija Amerikas Savienotajās valstīs atšķiras no Eiropas, bet eh, krāpšanās bija vienāda kā Amerikā, tā šeit. Un eh, es nezinu, kā viņi to visu putru atrisinās, bet tiekoties pēc CO Viņi nemaksās kompensāciju Eiropas eh, patērētājiem, un eh, komisija to nevar akceptēt. Par rūpniecību. Tas ir Nika kungs, kurš uzdev jautājumu. Vēlos atvainoties par eh, ļoti garo procesu, un nedošams atbildes, e, jo tas nav pieļaujams, ka mēs joprojām mēģinām palielināt mūsu DJ kapacitāti, un e, tā būs atbilde arī citiem uzdod, jautājumu uzdevējiem. Tā ir arī mana atbildība - enerģija, enerģijas tirgus, enerģijas cenas, jo tas noteikti rada izmaksas nozarei. No tā neizlūcos. Tāpēc eh, man ļoti ciešā iesaiste enerģijas tirgus eh, savienībā, bet eh, arī šī dalītā pakalpojumu piedāvāšana, tātad šie ilgie enerģijas kontrakti ir ārkārtīgi svarīgs elements labai plānošanai, rūpniecībai. Mēs um, Visu laiku uzraugām situāciju un uzraugām arī energocenas. Ir tādi gadījumi, un eh, to vēlētos pateikt Helmāra kungam. Piemēram, Britu gadījumā par energocenām tēraudam tas nav visas, eh, e, tas nav Eiropas regulā atrakstīts, tas ir dalībvalsts nodokļu gadījums, nodokļu baraks kā e, augsti. Arī šodien mēs esam izveidojuši grupu un mēs e, jūs e, informēsim pilnībā par to, kāpēc enerģijas cenas dažādās dalību valstīs ir tik augstas, bet ir gadījumi, ka tā nav klimata politika, tā nav Eiropas energopolitika, Tie ir dalību valsts iekšējie noteikumi, un šāds ir tieši apvienotās karalietas gadījums. Tas ir jāpasaka skaļi. Generics, because two of you ask about generics. Uh... Par uh, ģeneriskajiem produktiem. Mēs uh, īpaši esam vērsušies uh, pret aizvietotājiem un uh, Es personīgi iesaistos eh, dialogā ar farmakoloģiskajām kompānijām un ģenērisko medikamentu ražotājiem. Mēs eh, plānojam ražošanas eh, tādu atcelšanu. Es zinu, ka šobrīd farmakoloģiskajām kompānijām ir interesi radīt eh, tā saucamās high-tech darba vietas, un eh, tas būs mūsu darba programmā stratēģijai un arī īstenošanas programmai par kolaboratīvo ekonomiku. Visi no jums zina, kā jau teicu savā runā, Da, dažādās dalību valstīs situācija ir dažāda par šo kolaboratīvo ekonomiku. Es personīgi uzskatu, un eh, jums iespējams arī vajadzētu par to runāt, es uzskatu, ka mēs eh, nevaram stāties pretim šāda veida biznesa iniciatīvām, jo tam nav nekādas jēgas. Katru dienu parādās jaunas aplikācijas un tās rada jaunas biznesa modeļas. Tāpēc mums vajadzētu rast risinājumu, kā risināt šo situāciju visai Eiropai vienādi. Tāpēc, kā jau teicu, vadlīnijas un divām lietām vajadzētu uh, būt izpildītām. Vispirms, lai šie uzņēmumi maksātu nodokļus, lai situācija būtu godīga attiecībā uz dalību valstu budžetiem un otrs patērētāja aizsardzība. Mēs sagatavosim vadlīnijas, jo nevēlos eh, radīt jaunu regulu. Būs vadlīnijas, kā varbūt piemērot Eiropas likumdošanu, citu skaitā arī Eh, pakalpojumu direktīvu un arī patērētāja aizsardzības direktīvu, kā šīs direktīvas eh, darbosies kolaboratīvajā ekonomikā. Un ar šīm vadlīnijām griezīsimies pie dalību valstīm risinājumu meklēšanai par aprits ekonomiku. Jo šis jautājums ir saistīts ar uh, automobīļu remontiem un tehniskajām apstā, apskatēm. Mums par to būs jārunā. Viens ir īstenošana dzīvē un otrs tā saucamie iepirkuma fórumi. Bet ļoti svarīgs instruments ir aprits ekonomika un, protams, šīs pakotnes īstenošana dzīvē tā saucamie krit, kritiskās izēvielas energoefektivitāte par otrais izmantojamo lietu apriti, bet, eh, kā jau teicu iepriekš, šoreiz mēs vairāk eh, uzmanību vēršam uz rūpniecību un uz vidi, jo tikai tad, ja nozara būs iesaistīta, tad otrais izmantojumās izēvielas būs adekvāti uh, izmantots un arī vidusmēģi, kas ir iekļaut šajā pakotnē, izpildīsies, bet ir jāiesaist arī nozara. Jo nozara nedrīkst eh, nostāties mums opozīcijām. Par eh, šaujamieroģu direktīvu. Tā tad kolekcionāri, mednieki eh, ar šaušanu nodarbojušies cilvēki, kuriem tas ir vaļas prieks. Tos šī direktīva neskars. Tomēr patreizējā situācijā Eiropā mums ļoti ātri ir jārēģē, jo situācija uzskata ir dramatiska. Šīs pakotnes nolūks, tā tad pakotnē ir direktīva un regula, Tās nolūks ir drošība. Tātad eh, vispirms eh, mums būs jāizseko šaujamieročiem, jo mēs gribam zināt, eh, kam pieder ierocis un, ja tas maina īpašnieku, tad kam. Otrs, tā saucamie dezaktivētie ieroči. Dezaktivācija ir jānotiek visā Eiropā pēc vienādiem noteikumiem, jo visi uzbruktumi Šarlie Bdo Talis un Parīze ieroči, kuri tika izmantoti, daļa no tiem tika nopirkti e, tīmeklī. Tātad daļas tika nopirktas tīmeklī un tad salikts kopā. Daļai bija tādi ieroči, kuri nebija adekvāti dezaktivēti, Tā tad eh, it kā bija ziņas varas iestādēm, ka ieroči ir dezaktivēti, bet tie tādi nebija. Es eh, gribu būt droša, ka visi, kuri um, legāli nopērk ieroci, bet pēc iepriekšēja, uh, iepriekšējas atļaujas. Tātad e, pie patreizējiem atļaujām mēs klāt neķeramies. Tās paliks spēkā. Bet, ja kāds vēlas nopirkt jaunu ieroci, tad būs jābūt jaunai atļaujai. Un, protams, e, pusautomātiskie ieroči, piemēram, Kalašņikovs, privātpersonas to nopirkt nevarēs, legāli nē. Ne. par energocenām. And industry and, and... Runājot par eh, tērauda rūpniecību un citām rūpniecības nozarēm, pirmkārt eh, par ETS var tikai atkārtot, ko jau teicu iepriekš. Es pārstāvu rūpniecības viedokli un es eh, tiešām piekrītu, ka ETS uh, būtiski ietekmē rūpniecību un MVU, bet kā jau iepriekš teicu, eh, dalībvalstis 2014. gadā izlēma iet šajā virsienā, tātad ir pieņemts šis lēmums, bet eh, mūsu uzdevums ir rūpēties par eh, to, lai lēmumi, kas uh, uh, ir pieņemti neietekmēt negatīvi rūpniecību. Par Ķīnu. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar uh, komisāru Mālstrēmu šajā jautājumā, un man jāsaka, ka es pilnībā piekrītu Martāna kungam, ka mums ir jāizmanto visi tirzniecības instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, lai nodrošinātu uh, vienādas noteikums mūsu Eiropas uh, no, uzņēmumiem arī šajā kontekstā tērauda ražošanā. Mums vajadzētu domāt arī par Ķīnas uh, brīvā tirgus ekonomikas status. Mums vajadzētu būt atvērtai ekonomikai ar nosacījumu, ka citas ekonomikas ir atvērtas. Un tātad šeit ir lieli uh, draudi ne tikai tērauda nozarē, bet arī citiem sektoriem. Ja mēs būsim pilnīgi atvērti un dosim eh, Ķīnai šo brīvās tirgus ekonomikas valsts statusu, tad tas ir jāspriež no citiem eh, skatu punktiem, piemēram, no rūpniecības skatu punktu. On, on, um, eh, um, uh, liberal profession. Par, uh, par brīvajām profesijām. Teikšu to pašu, ko teicu uh, IMCO komitē. Mums ir 5000 regulēto profesiju uh, Eiropā. Un dažās dalībvalstīs tās ir 400 vai 500 un to pašu uh, es atkārtoju, Francijā, Spānijā, Polijā, apvienotajā karalistē, tie tie paši argumenti, kas visu laiku tiek atkārtoti, sakot, ka Ja šī profesija vairs nebūs regulēta, tad tas apdraudēs drošību vai pakalpojumu kvalitāti. Protams, ka es zinu, ka mēs nekad nesasniegsim perfektu situāciju. Tur arī delikāti jautājumi, piemēram, ir atšķirīgas ekonomiskās situācijas dalībvalstīs, bet galvenai idejai ir jātiek ieviestai. Mums ir jābūt uh, daudz eh, vairāk eh, deregulētām profesijām Eiropā, jo visa pamats ir Eiropas likumdošana. Ja kāds ir kādā brīvās profesijas asociācijā Spānijā, tad eh, nav riskantāk lietot viņu pakalpojumu nekā kāda cita pakalpojuma, kas ir šādā asociācijā citā dalībvalstī. Tie ir argumenti, kas tiek atkārtoti uh, katrā dalībvalstī, jo viņi aizsargā savus tirgus. Jā, protams, atkal es saprotu, ka ir ļoti īpašas profesijas un mums tās ir ļoti rūpīgi jāskat, bet vispārīgi runātoju mēs uh, iesim šajā virzienā, ka veiksim deregulāciju. Ja es eh, drīkstētu vēl varbūt vēl par eh, kosmosu un pārvaldību, jo ir pārāk eh, agri runāt par detaļām, kāda būs šī Eiropas kosmosa stratēģija, bet pat vakar mums bija diskusijas Liksemburgas prezidentūras laikā. Jau daudz gadi ir pagājuši kopš Lisabonas līguma pieņemšanas un uh, komisijai ir atbildība par kosmosu jautājumiem, un, manuprāt, jā, un šī stratēģija, protams, tiks izstrādāta cieši sadarbojoties ar dalību valstīm. Ar Eiropas kosmosa aģentūru arī, uh, kur ir arī Norvēģija un Šveica, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts, bet Eiropa ir. Uh, Eiropas komisija ir tā institūcija, kas eh, gandrīz simtprocentīgi eh, finansē visas Eiropas kosmosa aģentūras aktivitātes, un mūsu pozīcija ir ļoti skaidra, un tā nav apspriežama, jo mums ir jābūt ietekmei, mums ir jābūt eh, nopietnai lomai, runājot par aģentūras sniegtiem pakalpojumiem. Paldies! Jū. Paldies, liels paldies, komisārs kundze. Jautājumi bija daudz, ļoti dziļas un visaptvarošas diskusijas. Šāds dialogs, struktūrālais dialogs ir ļoti svarīgs mums, jo tādējādi mēs varam sakot visam, kas notiek likumdošanas līmenī, Eiropas komisijas līmenī, varam sakot jūsu lēmumiem, aktivitātēm un tam, ko jūs darāt. Un jautājumi tiešām ir ļoti uh, dziļi. Paldies, kundze. Vai es varētu vēl vienu teikumu? Paldies, priekšsādātāji. Protams, ka jūs visi saņemsiet uh, rakstisku atbildi uz jūsu jautājumu daudz ātrāk nekā pirms tam. Labāk ātrāk nekā vēlāk. Paldies, saka priekšsādātājs. Tagad uzreiz pāriesim. Uh, uh, well, thank you, colleagues. Paldies, kolēģi. Un eh, jau no paša sākuma gribētu atvainoties eh, mūsu eh, komitejas deputātiem, bet ir ieradies Ristorija kungs, un viņš jau 20 minūtes ir bijis pie mums. Dominika, mēs no vienas puses esam uh, tiešām mēs vēlamies atvainoties, ka jums bija jāgaida no otras puses. Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs ilgāku laiku esat pie mums, un mēs varēsim uh, diskutēt uh, par šo jautājumu, kas ir mūsu darba kārtībā. Otrais kopīgi interešu projektu saraksts. Ģenerāldirektora kungs, dārgais Dominika, vai jūs varētu arī um, pārunāt par pirmo sarakstu, jo runāt par otro sarakstu, neatceroties eh, pārāk labi, kas eh, bija pirmajā sarakstā un kā jūs eh, redzat šeit atšķirības, to nevar. Bet, protams, otrais kopīgo interešu projektu saraksts ir tas, par ko mēs šodien diskutēsim, un te ir runa par mūsu Uh, vienoto energo tirgu. Mm, tas ir svarīgs arī drošībai un klimata jautājumiem un visam, ko vēlamies sasniegt uh, nākotnē arī Enerģijas Savienību. Paldies par ierašanos un jums tagad ir vārds, uh, ģenerāldirektora kungs. Liels paldies, priekšstādātāji! Dārgie deputāti, es tiešām esmu ļoti priecīgs, ka var būt šeit pie jums šodien jo energo infrastruktūra spēlē svarīgu lomu energo savienībā. Un uh, ievadā gribētu tikai izteikt dažas piezīmes. Pirmkārt, labi savienots tirgus ar starp savienojumiem ir priekšnosacījums, lai pabeigtu un izveidot pilnīgā integrētu uh, un ilgspējīgu energo tirgu. Un es zinu, ka jūs personīgi arī atbalstāt vienotā enerģijas tirgus pabeigšanu. Otrakārt, gribētu pateikt, ka Eiropas Savienībā ir uh, viens no progresīvākajiem elektrības un gāzes tīkliem un arī regulatoriem ietvariem infrastruktūrai. Tas ir pilnīgi skaidrs. Katru reizi, kad es piedalos uh, starptautiskos fórumos, mēs uh, saņemam komplimentus arī no uh, mūsu galvenajiem partneriem un konkurentiem, piemēram, no SV un komplimenti ir par mūsu Eiropas eh, tīkliem un mūsu zināšanām šajā jomā. Treškārt, mūsu galvenais mērķis, eh, jūs ļoti labi to zināt, bija pabeigt, eh, um, pārtraukt šo te energoizolāciju. Un esmu priecīgs, ka var jums ziņot, ka šajā jautājumā pēdējā laikā esam guvuši svarīgu progresu. Jūs uh, atsaucāties, uh, jūs zināt, ka es būšu pēc divām nedēļām Lietuvā, Viļņā, lai atklātu divus jaunus svarīgus starpsavienojumus - Litpol, Polija, Lietuva un Nordbalt, jo Polijas, Lietuvas un Zvierijas Lietuvas starpsavienojumu uh, pievienos 1200 megavatu uh, starpsavienojumu kontekstā, un tas būs jauns uh, links, jauna saigna starp pilnīgi izolētām valstīm, un tas būs viņu savienojums ar uh, pārējām Eiropas valstīm, caur Poliju, caur Zviedriju, un caur Zviedriju tātad būs arī pieeja Ziemeļvalstīm, un tas ir ļoti svarīgi. Vēl viens uh, piemērs. Februārī tika atklāta jauna elektrolīnija pāri Pirinejiem starp Franciju un Iberijas pussalu, un tādējādi tika dubultots uh, uh starpsavienojumu apjoms starp uh, Franciju un Spāniju. Un atkal vēl nesenie e, panākumi bija 15. oktobrī, kad tika parakstīts e, jauns e, dokuments par gāzes starpsavienojumu starp Poliju un Lietuvu, kas būs vairāk kā 500 kilometri, tātad no Polijas uz Baltijas valstīm, un tas ir ļoti svarīgi šajā aspektā. Runājot par jauno uh, kopīgu interešu projektu PCI sārakstu, te gribētu pateikt dažus tā vārdus. Šajā uh, sarakstā ir 195 infrastruktūras projekti. Sagatavošanas darbs ir veikts ļoti labi. Uh, pārgrupējot, tātad apkopojot visus šos galvenos iesaistītos regulātorus, uh, un citas puses, iesaistot arī nevalstiskās organizācijas, salīdzinot ar pirmo sarakstu, kas tika pieņemts 2013. gadā, atšķirība ir sekojuši. Jaunajā sarakstā ir 108 eh, elektrības projekti, 77 gāzes projekti, 7 naftas un 3 eh, viedo tīklu projekti. Salīdzinot ar eh, iepriekšējo sarakstu, jaunajā sarakstā ir eh, par 52 pēcējiem mazāk. Eh, iemesls tam ir tikai viens, proti, ka 13 no pirmā saraksta jau ir eh, īstenoti vai tiks pabeigt līdz gada beigām, un eh, līdz ar to arī ir samazināts gāzes sektorā pēcēji skaits, lai um, pievērstos galvenajām problēmām. To darot, mēs nodrošināsim labāku līdzsvaru starp elektrību un gāzi saskaņā ar Eiropas parlamenta politiskajām vēlmēm un lai arī uh, atspoguļot mūsu energoresursu sistēmas uh, pārveidu procesu. Ļaujiet arī pateikt pāris uh, vārdus par metodoloģiju. Metodoloģija balstās uz dažiem punktiem. Pirmkārt, desmit gadu tīkla attīstības plāni. Tikai projekti, kas ir šajā plānā, uh, var saņemt eh, pētēji statusu. Otrakārt, eh, attīstītāja iesniedza savus projektus kā pēcēji. Treškārt, tad reģionālā grupa ir eh, spēlējusi ļoti svarīgu lomu projektus izvērtējot un sakārtojot pēc kritērijiem, kas gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi bija, kā tas ir noteikts regulējumā un pirmo reizi PCI projekti tika izvēlēti balstoties uz uh, izmaksu un ieņēmumu uh, un ieguvumu analīzi, balstoties uz jauno metodoloģiju, ko um, izstrādāja NSO E un NSO G. Un uh, uh arī NVO pirmo reizi ir iesaistītas un arī um, bija publiskā konsultācija un uh, iesaistīto pušu konsultācijas. Mēs arī atbalstām jaunas iniciatīvas, piemēram, atjaunojamo tīklu iniciatīvu, atjaunojamo resursu tīklu iniciatīvu un uh, ar citām pusēm strādājam. Bija arī, protams, atsver atzinums un visbeidzot uh, reģionālais uh, saraksts tika pieņemts ar konsensu vienbalsīgi. Vienbalsīgi to atbalstīja visas dalībvalstis, kas ir tiešām atzīmējami un uzteicami laikā, kad mums tiešām ir jābūt vienotiem, lai atbalstītu svarīgākos enerģijas projektus. Tagad runājot par ieguvumiem. Kādi ir PCI ieguvumi? Tātad šeit es runāšu atsevišķi par elektrību un gāzi. Elektrības jomā laicīga PCI ieviešana ļaus 26 dalībvalstīm sasniegt šo 10% e, elektrības starpsavienojumu mērķi līdz 2020. gadam. Kīpra un Spānija arī pēc tam drīz to sasniegs. Un tas ir svarīgi, jo es zinu, ka jūs atbalstāt šo 10% eh, starpsavienojamības mērķi. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, lai nodrošinātu to, ka elektrība var plūst eh, no jebkura punkta Eiropā uz jebkuru punktu Eiropā bez eh, pārāvumiem un tiks arī atrisinātas sastrēguma vietas Vācijā, Francijā, Luksemburgā un citās centrāla Eiropas valstīs. Runājot par Austrum Eiropu, jauns svarīgs starpsavējums būs par Slovākiju un Ungāriju, Bulgāriju, Grieķiju, Bulgāriju, Rumāniju tur uh, transmisijas kapacitāte tiks palielināta, un šobrīd tas ir svarīgāk kā jebkad. Baltijas jūrā jūs zināt, ka uh, eh, BEMI bija ļoti veiksmīgs, to mēs uh, uzsākām ar jūsu atbalstu, un mēs turpināsim ātrisināt problēmas ar šīm te šaurajām vietām, veidot starpsavienojumus un pārtraukt uh, pilnīgi Baltijas valstu atkarību no Krievijas tīkla. Un būs arī seši jūras tīkli, jo jaunie starpsavienojumi palīdzēs apvienotajā karalistē un īrijai sasniegt šo starpsavienojumu mērķi ar dažādu projektu starpniecību. Kas attiec uz gāzi, mēs esam identificējuši projektus, kas Uh, veicinās diversifikāciju piegādes ziņā. Vidusjūrā būs projekti un arī tiks uzlabot pieeja sasvežinātajai dabas gāzai, jeb LNG. Tas ir ļoti svarīgi, lai labi ieviestu mūsu enerģijas drošības stratēģiju. Un atkal mēs liksim uzsvaru uz, um, uz svarīgākiem projektiem. Um, mēs uh, Francijas, Spānijas uh, kontekstā strādāsim, lai uh, veicinātu gāzes uh, um, transportēšanu no dienvidiem uz ziemeļiem un lai veicinātu uh, spēcīgāku gāzes iekšējo tirgu. Tas ir ļoti svarīgi. Tas pats attiecies uz uh, centrālo austrumu un dienvidaustrumu Eiropu. Uh, būs Horvātijā jauns strateģiskais LNG termināls, Grieķijā būs jauns uh, starp savienojums būs ar Grieķiju. Uh, Un tas būs ļoti svarīgi, lai diversificētu gāzes eh, piegādes eh, šādā jūtīgā reģionā. Un mēs turpināsim pie tā strādāt arī Baltijas jūras reģionā. Gan arī 60% projekti uh, ir sagaidāms, ka tie tiks pabeigti līdz 2017. gada beigām. Un uh, šis projekts, šie projekti uh, stiprinās regulāro ietvaru, un, kā jūs zināt, tad uh, Eiropā mūsu priekšrocība ir tāda, ka mums ir visprogresīvākais regulārās ietvars, jo, ja tāda nebūtu, tad tas būtu milzīgs šķērslis investīcijām. Tā daudz, kur ir. Mēs nodrošināsim arī labāku caurskatāmību un uh, vienkāršosim administratīvās procedūras. Un izmantosim visus mūsu instrumentus, protams, Eiropas Savienošanas instrumentu, ja tirgus uh, nebūs pietiekams, bet arī FC un struktūra fondus. Un tas ir ļoti svarīgi, lai ātri varētu rīkoties, lai uzlabotu drošības līmeni, bet arī uh, Uh, konkurētspēju un Eiropas uh, iekšējā enerģijas targa, tirgus uh, savienojamību. Paldies! You, Mr. Director John. Paldies, ģenerāla direktora kungām! Mēs sāksim ar runātāju no politiskajām grupām. Kariņa kungs no Tautas partijas grupas. Lūdzu, vārds jums. Much, Mr. Paldies, Istorija kungs runā ļoti plaši un noteikti paskaidroja, kādas ir visas iesaistītās puses, kādi projekti. Un ir viens komentārs un viens jautājums. Eiropas energotirgumu, lai tas reāli darboties, ir divi jautājumi jāatrisina. Pirmais ir šie fiziskie savienojumi, kurus jūs jau pieminējat, un otrkārt traucējošie šķēršļi, regulatorie šķēršļi, kuri pastāv, pat tur, kur mums ir uh, laba fiziskā infrastruktūra. Un mans jautājums jums ir tāds. Tad, kad otrais saraksts šiem projektiem būs noslēgts, vai jūsuprāt mums būs fiziskā, reālā iespēja, lai būtu tāds Eiropas Savienības tirgus, lai var būt šie savienojumi gan elektrības, gan gāzes jomā, kur mums nepieciešams ir šis trešais rauns. Un otrs jautājums, kaut arī tas nav šodienas uh, temats, jūs pieminējāt šos regulatoros šķēršļus. Cik liela ir šī problēma un vai mums būs iespējams novērst šīs, šos ierobežojumus uh, vienlaikus paralēli arī šiem fizisko savienojumu iz, izveidošanai. Paldies! Niko kungs, sociāldemokrātu uh, vārdā. Es izteikšos savā dzimtajā valodā un priecājos, eh, ģenerāla direktora kungs, eh, ar jums šeit tikties, iepazīties Līdz šim DJ Energy nav pozitīvi reaģējis uz manu uzaicinājumu saistībā ar tirgus stabilitātes rezervi un piedalīties diskusijās par to, taču priecājos, ka jūs esat ieradies šodien. Ja mēs jau zinām, ka nebija iespējams uh, visu norganizēt saistībā ar šo ziņojumu. Taču pastāv tāds uh, uzskats, ka DJ Energy ļoti atturīgs eh, direktorāts saistībā ar informācijas sniegšanu, dialogu un tā tālāk. Un šeit es gribētu dzirdēt skaidrā atbildi. Mums ir bijušas diskusijas un priecājos, ka jūs šodien esat ieradies. Šeit runa ir par enerģijas uzglabāšanu un tā tālāk, taču viss vēlāk. Un kā mēs varam nodrošināt to, lai elektrības sistēmas ir daudz drošākas, lai mums būtu daudz vairāk zaļās enerģijas atjaunojamo energoresursu, lai mums būtu procentuāli lielāka pārstāvniecība, nu, citas iespējas nav. Taču mums trūkst informācija par šiem tehniskajiem jautājumiem, un būtu labi, ja jūs pateikti, cienījamie deputāti, jūs varat uh, pieņemt šādus mērķus atjaunojumiem resursiem par 30%, neapdraudot sistēmas, un tad kā drošības nosacīja mums ir šādas lietas uh, saistībā ar enerģijas uzkopāšanu, ir vēl iespējas, ka ir rezervas risinājumi ar tīro enerģiju un tā tālāk un tā joprojām. Mēs vienmēr uh, šeit arī par to diskutējam, mums trūkst uh, šādu rezervas plānu un tad mums ir bīstami energoresursi. Piemēram, saistībā ar ogļu nozari mums ir šī izstāšanās no šīs sistēmas, un mēs diskutējam arī par to, kas būs nākotnē. Protams, ne ilgtermiņā, nav ilgtermiņa līguma, un tad ir jautājums, kāda ir situācija nozarē, piemēram, ka jūs dodaties no rīta uz darbu, cenas ir kritušās, un kas tad notiek? Nu, kāds ir pārskats šajā jomā? Piemēram, arī par akumulatoriem, kas Uh, uzglabā mājsaimniecība enerģiju. Ir ļoti daudz jautājumu, un mums ir nepieciešams atbildes no enerģijas ģenerāla direktorāta, un diemžēl mēs nesaņemam šīs atbildes. Mums, jums jārīkojas daudz aktīvāk, jānodrošina mums visi šie fakti informācija, tāpat arī ietekmes novērtējums ETS. Ko jūs darat šajā ziņā? Paldies! Tašu Nauska kungs no Eiropas konservatīvā partijas. Paldies! Priekšsēdē paldies uh, ģenerāla sekretāra kungam, ģenerāla direktora kungam, paldies, ka esat ieradies mūsu komitejā. Šeit ir ļoti daudz jautājumu pieminēt, sarežģīti jautājumi, kas parāda arī, cik ļoti nozīmīgi un sarežģīti ir energo nozara pasaulē un Eiropas Savienībā. Es ļoti priecājos, ka jūs uh, uzskaitījāt šos īstenotos projektus saistībā ar starp savienojumiem, dažus no tiem zinu personīgi. Man šādās būtu, kā ir, kāds ir jūsu aplēses, ņemot vērā, cik sarežģīti ir šie jautājumi. Tātad, kāda ir situācija starp Uh, ja, kā šie jautājumi tiek risināti ziemeļos un dienvidos. Piemēram, mēs zinām, ka Vācijas ziemeļos ir ļoti daudz kapacitāšu, kur paredzēts pārnest uz Balkāniem. Ir starpsavienojumi paredzēti, kas varētu pārnest šo enerģiju, tad ir problēmas vēl ar to, ka šis tīkls nav pietiekami stabils. Vai jūsuprāt būs pietiekam daudz kapacitāšu izveidot šos savienojumus tādām valstīm kā Čehijas Republika un Polija. Šīm valstīm nevajadzētu būt pārslogotām kā tranzīta valstīm un kāds jūsu viedoklis par nepieciešamiem investīcijiem. Nākamais runātājs no zaļajiem, Erikson kungs. Paldies, paldies par prezentāciju, ģenerāldirektora kungs kā jums ir redzams, nesen pieņemām lēmumu par ziņojumu, par kur bija atbildīgais, par TNT mērķiem. Manuprāt, tādēļ ļoti interesanti redzēt jauno projektu sārakstu un labprāt gribētu dzirdēt jūsu viedokli par pāris lietām. Pirmkārt, galvenais jautājums kurš mums ir šajā ziņojumā, ir tāds, ka mēs gribam papildināt 10-15% eh, kvantitatīvos mērķus ar reģionālajiem mērķiem, kas daudz vairāk koncentrējas uz reālajām problēmām, uz šiem šaurajām vietām reģionālā līmenī. Vai jūsuprāt šāda pieeja ir efektīva. Vēl viens jautājums ir BIT, vislabākās pieejamās tehnoloģijas. Mums notiek diskusijas, un es personīgi domāju, ka šī būtu iespēja, kā saīsināt eh, daudzkārt ļoti garās fāzes, kad cilvēkiem ir tendence veidot koalīcijas un grupas, kas ir pret šiem lielajiem projektiem dažreiz. Tad šī būtu iespēja samazināt šo periodu, kad mēs gūtu rezultātu, lai to varētu izdarīt ar vislabākajām pieejamām tehnoloģijām, jo dažreiz mēs izmantojam uh, kabeļus uz uz vietas, zemē un citreiz citas tehnoloģijas. Un treškārt runāt par caurskatāmību. Lasot jūsu PCI sārakstu, tajā ir iekļauti arī tādi projekti, kas nav konkretizēti. Un mani tas mazliet pārsteidza. Un es gribētu dzirdēt kādēļ šādi nekonkretizēti projekti jau ir ies, iekļauts sarakstā. Nākamais runātājs no Gules, uh, Sirik Jotis kungs. Liels paldies! Arī es vēlos sirsnīgi pateikties par istoriju kunga uh, klātesamību. Šie projekti otrajā sarakstā tiešām var dot labu ieguldījumu, lai sasniegtu mūsu mērķus lai mēs novērstu energoizolāciju, paaugstinātu šeit ražīgumu un novērstu arī neatkarību. Tātad mērķi ļoti ambiciozi un tagad ir runa par to īstenošanu. Šeit ir arī ļoti pozitīvi projekti saistībā ar uh, vidusjūru, šeit ir runa par elektrības uh, savienojumiem, kā arī Austrum Eiropas e, cauruļu vadi projekts ir jāpiemina. E, tas viss ir būtiski arī, lai novērstu Kipras izolāciju. Šeit jāpiemina gāze no vidusjūras, tad šeit ir jāpiemina arī politiskā klātesamība, ka šie projekti šajā reģionā tiek atbalstīti, ka Eiropas Savienība atbalsta projektu šajā reģionā, jo šis reģions ir svarīgs un šie savienojumi ir jāizprot dažādā veidā ir runa par to, ka Eiropa tiek savienota ar Izrēlu un reģionu ir caur Kipru. Mūsuprāt, šāda attīstība ir pozitīva un ir redzams, ka ir arī jaunas enerģijas atradnes uh, vidusjūras reģionā un tas var uh, dot savu ieguldījumu, lai samazinātu atkarību energo savienības ietveros. Tad vēl mums ir jāpalūkojas vai ārpus šādu projektu finansējumu pastāv vēl arī citi plāni, un vai ir paredzēta īstenošanas programma šiem projektiem. Paldies! Paldies! Tagad uh, pārējie runātāji, individuālie runātāji, Blanko Lopes kungs lūdzu. Liels paldies! Mikrofons izslēdzies runātājiem. Gracias, presidente. Ciertamente para la península ibérica, desde luego para España y Portugal. Eh, gribēju runāt par Spāniju, Portugāli. Šeit starpsavienojumi tiešām ir ārkārtīgi svarīgi. Pats esmu no Galīsijas. Šeit ir daži starpsavienojumi, kas tiešām ir svarīgi, piemēram, no Galīsijas ziemeļiem uz Portugāli. taču gribēju jums uzdot konkrētu jautājumu. Otrajā projektu sārakstā uz Francijas, Spānijas eh, robežas ir pieminēts tāds vispārīgs projekts, taču nav norādīts, kurā vietā tieši Francijā un Spānijā šis projekts tiks realizēts. Un kādēļ jūs to nesat tā konkrēti norādījuši? Jo viss eh, liecina par to, ka Spānija nepārsniegs 4% starp savieniem. Tādēļ ir nepieciešami strateģiski projekti, lai novērstu Liberijas pussalas eh, energoizolāciju. Madridas deklarācijā ir pieminēti divi konkrēti projekti Pirenejos no Kantrims uz Marsionu. Un es gribētu dzirdēt eh, tiešām par šiem konkrētajiem projektiem no komisijas puses. Paldies, Zariņo kungs, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Mm, bija jau vairākas atsauces uz uh, vēsturi šīs sanāksmes laikā. Mēs atzīmējam uh, neatkarības atgūšanu no Spānijas 1640. gadā, un mēs gribam nodrošināt, lai tiešām mums būtu neatkarība enerģijas jomā. Man iepriecina šie viedo tīklu projekti, ka komisija strādā pie tā. Un tagad mans jautājums. Esmu pats bijis atbildīgs par konkrētu projektu. Tas ir Iber pussalas energo uh, kopne. Šeit mēs virzamies pareizajā virzienā, taču vēl ir daži trūkumi. Vai FC būs iespējams šeit nodrošināt finansējumu vai nē? Pastāv privāta iniciatīva. bet vai var izmantot arī EFSI? Tātad kādā veidā šis uh, saraksts ir sasaistīts ar ekonomisko attīstību un investīcijām? Paldies! Paldies! Gjurka kungs lūdzu, nākamais runātājs. Paldies! Priekšsēdētāji, sākumā vēlos uzdot divus jautājumus, taču uh, Vēlos pateikties arī jau paveikto darbu. Diemžēl daudzu projektu gadījumā notiek liela kavēšanās ekonomiski iemeslu dēļ. Par to, protams, pirmkārt ir atbildīgas dalība valstis. Taču no savas puses es vēlos pateikt arī Eiropas komisijai, ka mūsu vēlme ir, lai šie projekti tiktu īstenot daudz efektīvāk. Un, protams, ka mēs paužam savu kritiku arī dalībvalstīm. Katrā gadījumā es uzskatu, kā sadarbībai starp dažādajiem institūcijām ir jāuzlabo. Kāda ir sasaist ar PCI sarakstiem un reģionālajiem sarakstiem? Starp reģionālajiem prioritāšu sarakstiem. Šie Reģionālie saraksti ir prioritīvi salīdzinot ar pārējiem projektiem. Un tad otrs jautājums saistīts ar energosavienību. Arī tā ir savs infrastruktūras prioritārais saraksts. Tātad šie PCI un Eiropas komisija paredz sagatavot vēl vienu sārakstu, kurā būtu iekļauti tie projekti, kas ir kopīgas intereses projektu Eiropas Savienībā. Un mans jautājums tad būtu, kad šis jaunais saraksts būs gatavs un kāda ir sasaist ar sākotnējo PCI sarakstu? Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Kelī kungam. Paldies! Priekšsēdētāji Ristorija kungs, paldies par ļoti skaidro prezentāciju. Esmu īpaši interesēts PCI, kurus jūs pieminējāt, īpaši saistībā ar gāzes projektiem. Pats dzīvoju apgabalā, kur ir paredzēts projekts, tas attiec, tas ir tuvākais apvienotajām valstīm, un mūsu priekšsēdētājs Buzekungs nesen devās uz ASV, lai panāktu progresu, censtos panākt projektus saistībā energoeksportiem uz Eiropu. Mans jautājums šāda veida projektiem, kas ir strateģiski nozīmīgi saistībā ar piegādu, diversifikāciju un tā tālāk. Kāda ir šie priekšrocības finanšu jomā? Paldies! Paldies par jūsu jautājumu. Rībikungs lūdzu. Es vēlos sirsnīgi pateikties Ristorī kungam, jo tieši sadarbība Eiropā mūsuprāt nodrošina iespējas nākotnē, un nesen mēs piedalījāmies GNS, Globālās navigācijas satelīta aģentūrā, uh, Un man tagad ir būtiski runāt par to, ka mums ir dažādas aģentūras, ACER, BEREK, GANS. Tas ir ļoti, tam ir ļoti būtiski sadarboties, tādēļ to komitejā mēs ilgi diskutējam par to, ko mēs darām zinātniskajā kontekstā. Mēs izstrādājam tādus silo proti tādu stilo kā ACR, BRF un GNS un daudz citu ir atkarīgas savā starpā, lai arī informētu vienu otru. Tātad mēs savienojam šos tvertnes arī ar attiecīgām caurulēm, kurās tiek ievadīta informācija un arī iegūta informācija. Manuprāt, šis process būtu jāpiemēro ar digitālajiem vienotajam tirgum, vienotajam tirgu un citām būtiskajām jomām. Un mums vajadzētu šeit piemērot attiecīgi plānošanas stratēģiju. Paldies! Paldies! Un, ja drīkst, arī es vēlos uzdot jautājumu, jo pateicoties sašķidrinātāji gāzē, kas kļūst ar vien populārāks, ko to centās pastāstīt Keila kungs un slānekļa gāzi no apvienotajiem Amerikas apvienotām valstīm, mēs nesen esam veidu, izveidojuši tādu globālu gāzes tirgu. Uh, bija jēlnaftas tirgus, taču nebija dabīgās gāzes tirgus, tādēļ situācija ir diezgan jauna. Un kas tad uh, ir iekļauts jūsu sarakstā saistībā ar šīs atšķirinātās gāzes termināļiem? Gan skaita ziņā, gan geogrāfiskā izkārtojuma ziņā. Es aizmirsu jau konkrēto vārdu, bet domāju, ka jūs sapratāt manu domu. Liels paldies! Tagad došu vārdu jums, varat dot atbildes uz jautājumiem. Thank you very much regarding. Uh, Paldies par sastādinātās gāzes termināliem. <clears throat> Šobrīd uh, atrodamies situācijā, kurā infrastruktūra mums ir. Īpaši Spānijā, apvienotajā karalistē. un arī vairākos Francijas reģionos, bet šobrīd strādājam pie jaunu sašķelinātās gāzes eh, terminālu celtniecību, kas ļautu diversificēt gāzes piegādi, jo Šobrīd eh, gāzes tirgus attīstās ārkārtīgi strauji, pat ne strauji, bet ļoti strauji. Parādās jauni spēlētāji visu laiku, ne tikai no Amerikas, bet arī Austrālija, Kanāda, daudzas Āfrikas valsts, piemēram, Ēģipte, jaunas atradnes. Alžīrijā lielas atradas. Un, eh, protams, eh, mēs mēģināsim izmantot jaunās iespējas. Tā tad ir jābūt gan infrastruktūrai, tajā skaitā termināliem un pievedas aizvadas infrastruktūrai, un tas būs viens no veidiem, kā varam diversificēt Eiropas gāzes piegādes. Piemēram, Horvātijā, Polijā vai Baltijas valstīs, kur šobrīd ir samērā nodalīts no kopējā tirgus, tas radīs iespējas drošamam. Tas bija par fizisko savienojamību un par likumdošanas šķērsliem, tātad par fizisko pieslēdzamību. Ir jābeidz otrā saraksta īstenošana celtniecību dzīvēm. Un gāzes eh, savstarpēji savietojami, savstarpēji savienojamība būs 10%. Tā ir mūsu galvenā prioritāte elektrībai. 10% savstarpēji nosūtāmas elektrības. Un šīs mūsu prioritātes ļaus izpildīt mūsu īstenotie projekti. Pie tam šīs prioritātes ir svarīgas ne tikai politiski, bet eh, arī, lai nodrošinātu elektrības eh, plūdamību no austrums rietumiem un atpakaļ un dienu dziemeņu virzienām. Par eh, likumdošanas šķēršļiem. Mēs nevaram ietekmēt infrastruktūru, nesakārtojot likumdošanu sakārtot un izveidot adekvātu likumdošanu ir visbūtiskākais. Un eh, līdz nākamā gada beigām izstrādāsim jaunu priekšlikumu, kas eh, tieši būs domāts eh, jaunam tirgus dizainam. Mēs izstrādāsim jaunus noteikumus, Tā tad eh, izstrādāsim likumdošanas priekšlikumus, kuros eh, būs atspoguļots Eiropas eh, enerģijas tirgus patreizējās vajadzības. Jo šodien, arī runājot par uzglabāšanu, situācija ir mainījusies, un četriem gadiem tā bija pavisam cita. Pirms četriem gadiem mums eh, nebija 27% elektrības, ko ražoja atjaunīgi energoresursi. Bet eh, šodien mums eh, energoavotu dažādīgums ir jāstiprina. Pirms pāris gadiem zaļā enerģija bija viena no prioritātēm. Šobrīd enerģijas uzglabāšana ir viena no prioritātēm. Tas arī ir mūsu priekšlikuma kodolā jaunajiem tirgus dizainiem runāt par to, kas ir ārkārtīgi svarīgi, arī energosistēmas e, stabilizācija, jo energotirgus mainās. Un pieņemsim 30. gadā 50% no enerģijas eh, tiks ražota uz atjaunīgo resursu bāzes. Un eh, tāpēc par adekvātumu mēs nevaram runāt pārāk daudz. Tirgus mainās, tas nestāv uz vietas. Mums ir tas viss jāiekļauj jaunos eh, likumdošanas priekšlikumos. Tirgus mainās, parādās jaunas tehnoloģijas, kā organizēt enerģijas plūsmu no ziemeļiem uz dienvidiem, kā tiešām nodrošināt pilnīgu savstarpējo savienojamību, kā izvairīties no blackoutiem. Tas arī ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem, kas prasa nepārtrauktu sadarbību starp sadalas sistēmu operatoriem. Mēs eh, nevaram šo plūsmu pārvaldīt, ja mēs nesakārtosim eh, patreizēju likumdošanu. Tas attiecās gan uz gāzes, gan uz elektrības sistēmām. Tam mēs izmantojam gan jaunās tehnoloģijas, gan arī energosistēmas stabilizācijas mehānisms. Piemēram, ja ir kāds eh, elektrības pīķis, kad eh, elektrības tiek ražots ļoti daudz, to varētu pēc tam sadalīt, kad eh, ražošana pieklust. Par akalēt papēžu izskaušanu. Jaunās tehnoloģijas ļoti būtiski to ietekmēs, un to jau teica mūsu kolēģis no Zalo politiskās grupas. Jaunas iniciatīvas tās atbalstam. Īpaši tas attiecās uz ideju, ka vajadzētu šos TSI sagrupēt, piesaistot arī nevalstiskās organizācijas. Piemēram, WWF RTO, dažādas Spānijas operators. Tas ir veids, kā mēs varētu tālāk strādāt. Un eh, tas arī pārliecinātu iedzīvotāju vairumu, ka liela daļa no šiem projektiem nāks par labu ne tikai energopiegādes drošības nodrošināšanā, par to runājām ar jauno, ar, par to runājām jaunā Eiropas infrastruktūras enerģijas formā, bet uh, Esam dzirdējuši arī prezentāciju no TSU. Ir ārkārtīgi svarīgi, un man personīgi ārkārtīgi svarīgi, kad jaunais regulējums varēs pārliecināt iedzīvotāju vairumu, ka šie projekti nāk par labu viņiem gan nodrošinot drošību, gan arī pieslēdzot energosistēmā jaunas spēlētājas. Pēc tam jau būs vieglāk izdarīt pareizo izvēli, ko darīt tālāk. Un izvēlē būtu jābūt vairāk caurspīdīguma, un vairāk pārliecinātu patērētāju. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Par ģenēriskajiem projektiem. Šā tad e, izveidojas situācija, kad mums ir jāatzīst, ka kādam konkrētam reģionam ir ļoti nepieciešams kāds projekts, bet veiktās, e, veiktais projekta izvērtējums rāda, ka e, konkrētais projekts ļautu pabeigt iekšējā tirgus, ener, energo iekšējā tirgus izveidi un energoavotu diversifikācijas ideju. Ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs e, ļoti uzmanīgi izvērtētu pētījumu secinājumus pirms ķeramies klāt finansējumu piešķiršanai, īpaši Francijas. Mēs um, to īstenosim tādā manierē, jo, piemēram, investīcijas uh, energoprojektos ir pietiekami apjomīgas un piesaistīt tās nav grūti. Piemēram, ka tas nav iespējams. Mēs izmantosim visas iespējas, arī Connecting Europe iespēju. Tur finansējums nav pat milzīgi, milzīgs, tikai 5 miljārdi. Mēs izmantosim arī citas iespējas, tajā skaitā struktūra fonda līdzekļus, Eiropas investīcija bankas atbalstu. Kā jūs zināt, Eiropas strateģisko investīciju fondā ir trīs prioritātes - enerģijas infrastruktūra, elektrības savstarpējā savienojamība, bet arī tādi lieli projekti, kas atbalstīs atjaunīgo energoresursu iedibināšanu un energoefektivitāti. Tie ir arī trī, tās ir trīs prioritātes. Par savstarpējo savienojamību Spāniju un Portugālu tas ir ļoti svarīgi. Jūs uh, jau labi ziniet, cik šis projekts ir svarīgs. Pagrieziena punkts bija 13. gada oktobra Eiropadomas sēde, kurā tika pieņemts 13. Eh, gada energo ietvar projekts. Tad mēs vienojamies politiski par šo pārgrupēšanu, tātad Portugāla, Spānija un Francija. Runiet ne tikai par IDELF projektu pabeigšanu, bet mēs no komisijas vēlamies šo TSO stratēģiju. Un TSO trīs valsts pārstāvi arī piedalījās debatēs. Svarīgi šobrīd ir politiskā līmenī vienoties, un pēc tam Mēs ļoti cieši sekosim līdzi, kā tiks īstenot rīcības plāns. Tajā skaitā iekļaujot divus projektus, tātad pārpirenai kalnu projekts un arī šis uh, cits starptautiskais projekts. Pagājuši pirmdien viesojos Madridē un apmeklēja Redeve elektrika izpildu direktora kabinetu, runājām par to, cik svarīgi ir šā projekta īstenošana un lai tas notiktu ātri. Un pilnīgi noteikti to jums var solīt, ka mēs sekosim līdzi projekta īstenošanai. Tas attiecās ne tikai uz Eiropas līmeni projektiem, bet arī uz to, ka mēs pievēršam lielu uzmanību jaunu savienojumu veidošanai starp eh, Spāniju un Maroku un Portugālu un Maroku. Tam ir mūsu politiskais atbalsts. Īpašu uzmanību pievērsīsim tam, lai projekti tiktu īstenot tiem paredzētajā laikā, nekādas kavēšanās. Dalība valsts bieži sūdzas, kad ir šādi, šāda kavēšanās, bet eh, visas dalība valstis ir vienas prātas kā reģionālo grupu līmeņu saraksta sagatavošana ir ārkārtīgi svarīga. Tā jau ir ļoti laba zīme. un Mr. Rībiks jau teica, šāda veida sadarbība Eiropas līmenī paver jaunas iespējas. Jaunas iespējas, jo tas ir svarīgi, un to pieminēja Kelly kungs. Paver jaunas iespējas ne tikai finansiāli, bet arī solidaritātes ziņā. Savstarpēja savienojamība šobrīd jau skar ne tikai energosektoru, arī citas jomas. Un tas ļauj tuvināties dalību valstīm, tās iedzīvotājiem, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies! Liels paldies, ģenerāldirektora kungs! Um, jūsu stāstījums bija ļoti interesants, detalizēts, un tāds, kas tāds mums tiešām bija vajadzīgs, jo projektiem ir jābūt konkrētiem, un jūs droši vien varētu vēl detalizētāk runāt par šiem jautājumiem, vēl kādu stundu vai pat ilgāk, bet mums nav uh, tam laika. Gribētu pateikties mūsu tūkiem, saka priekšsēdētājs, viņi joprojām ir ar mums. Uh, kaut gan esam jau iekavējuši, bet, darbie kolēģi, lūdzu, uh, atcerieties, gribētu jums atgādināt, ka trijos uh, mums būs kopīgā sanāksme ar IMCO komiteju par vienoto digitālo tirgu. Un mēs visi būsim klāt šajā pašā zālē, trijos pēcpusdienā tiekamies. Paldies, paldies jums, ģenerāldirektor kungs. Thanks.